Darbie kolēģi, es aicinu jūs visus ieņemt vietas. Paldies, ka esat ieradušies šajā iespaidīgajā sēžu zālē uz mūsu šīs pēcpusdienas sanāksmi. Es gribētu iesākt mūsu šī gada pirmo sanāksmi, novēlot jums visiem laimīgu 2018. gadu jūsu personiskajā ģimenes dzīvē, draugu lokā, un arī, protams, visos tematos, kas attiecas uz mūsu iz, īpašo izmeklēšanas komisiju Eiropā, Eiropas parlamentā. Paldies, kas ieradušies, un ķersimies pie mūsu darba kārtības. Kā ierasts, pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, vai ir iebildumi šajā sakarā. Ja tāda nav, tad darba kārtība tiek uzskatīta par pieņemtu. Pārējiem pie nākošā punkta - priekšsēdētāja paziņojumi. Nekas. Um, tik ievērības cienīgs nav noticis eh, kopš mūsu pēdējās sanāksmes, kur notika Ziemassvētku gandrīz vai priekšvakarā, un mēs varam līdz ar to bez kavēšanās pāri, pāriet pie mūsu darba kārtības trešā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar Mikai Maiklu Oflaherti, kurš ir Eiropas pamattiesība aģentūras direktors. Viņš ir ieradies Eh, no Vīnes, bet eh, pa ceļam viņš ir apmeklējis Austrāliju. Un viņa apmeklējuma mērķis ir tikties ar mūsu komiteju. Jūs atcerēsieties, kolēģi, ka mēs vienojāmies gatavojot mūsu komitejas mandātu un arī iepriekšējo sanāksmu laikā par to, cik nozīmīga ir pamatiesība un cilvēku tiesību dimensija, kura ir jāskata līdzsvarā un kura ir jābūt klātesošai pilnīgi visos tematos, kura tiec uz mūsu komitejas darbu. Uh, un visiem tematiem, kurus mēs skatīsim. Turklāt, pamatiesība aģentūra bez tam vienmēr ir pasvītrojusi to, cik nozīmīga ir pieeja eh, cilvēktiesība aspektā, runājot par drošības jautājumiem un visiem aspektiem cīņā pret radikalizēšanos, tāpat arī pār terorisma upuriem un dažādajiem pasākumiem, kas varētu un soļiem, kas varētu tikt spērti vai jau ir tikuši spērti attiecībā uz informācijas apmaiņu Eiropas Savienībā, kas regulāri tiek skatīta aģentūrā. Tāpat arī aģentūra ir strādājusi pie cilvēktiesība aizsardzības jautājumiem. Uh, E, dienestu sadarbspējas jautājumos un arī runājot par ārēju robežu drošību. Tāpat arī attiecībā uz privātās dzīves ieva, neizskaramības ievērošanu un personas datu aizsardzību šajā sakarā. Ir lielisks e, rezumējošs dokuments, publicēts pagājušā gada jūlijā kurš attiec uz šiem jautājumiem, un es lūgšu sekretariātu to pievienot mūsu šodienas komit, eh, sēdes protokolam. Un tagad ofertīkungs aicinu jūs izteikties pār tiem būtiskajiem, būtiskākajiem jautājumiem, kuri attiec uz jūsu darbu cīņā pret terorismu un uh, tas ir arī mūsu komitejas temats. Es aicinu tagad eh, jums izteikties 15, 20 maksimāli minūšu garumā, un kā mēs esam ieraduši, pāriesim pie jautājumu atbilžu etapa. Es lūkšu kolēģus eh, ievērot, un es pat būšu autoritāri šajā sakarā. Uh, atvēlēto eh, jautājumu laiku, kas ir viena minūte, lai aģentūras direktors varētu sniegt atbildi apmēram tikpat ilgā laikā atbildi, ar atbildi. Es būšu pielaidīgāka, bet eh, būtiski ir, lai mūsu diskusijas būtu raitas un precīzas E, dodot iespēju atbildēt uz ikvienu kolēģi uzdoto jautājumu. Un tagad, direktora kungs, bez lielas kavēšanās es došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Ļaujiet man vispirms pateikties uh, jums par to, ka jūs uh, ielūdzāt šodien pamatiesību aģentūru izteikties šeit. Es gribēju arī atzinīgi vērtēt jūsu darbu, ko jūs veicat šajā īpašajā terorisma izmeklēšanas komitejā, jo droša Eiropa ir izšķirīgi svarīga, lai saglabātu pamatiesības un tās aizsargātu uh, terorakti, ir pamatiesība apdraudējums un jo īpaši Uh, attiecībā uz um, tiesībām uz dzīvi, kas ir priekšnosacījums visām citām tiesībām. Un uh, Un tāpēc es gribēju pieminēt šodien pirms trim gadiem notikušos Parīzes terora aktus. Komitejas priekšsādātais kundze, jūsu komitejas darba uzdevums ir veikt dažādus pasākumus un to, novērtēt to ietekmu uz pamatiesībām, lai cīnītos pret terorismu. Un esam dzirdējuši mūsdienās, ka ir jā izvēles starp drošību un cilvēku tiesību ievērošanu un uh, ka viens vienmēr būs uh, zaudētājs, bet tā nav. Uh, gan pamatiesības var aizsargāt, gan nodrošināt drošību. Cilvēktiesība, pamatiesība ievērošana nav drošības apdraudējums, tas ir veids, kā uzlabot drošību. Mūsu saistības starptautisko tiesību ietvaros, Eiropas padome, ANO ietvars un citas uh, normas paliek spēkā, kad mēs cīnāmies pret uh, terorismu radītiem izaicinājumiem, un šie uh, juridiskie ietvari uh, dod mums iespēju reaģēt efektīvi uz šiem izaicinājumiem, kamēr uh, tiek. Uh, uh ievērots likumības, nepieciešamības, proporcionalitātes un uh, nediskriminācijas uh, princips. Uh, Pētījumi, ko veic pamatiesība aģentūra dažādās jomās un arī mana personīgā pieredze, par ko drīz runāšu, rāda, ka pamatiesības nav jāskata kā šķērslis eh, drošības eh, nodrošināšanai eh, drošai sabiedrībai, kurā var, at var attīstīties mūsu bērni. Tieši pretēji, ievērojot cilvēktiesības un ja tos principus, kurus tikko nosaucu, mēs radām ilgtspējīgu drošības atmosfēru Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Savā šodienas runā nebūs iespējams pieskarties visiem pamatiesību jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu darbu. Es visdrīzāk um, pamatošos uz aģentūras uh, secinājumiem un uh, runāšu par vairākām jomām. Pirmkārt, radikalizācijas uh, samazināšana um, um, un arī Eiropas uh, terorisma apkarošanas likumdošanas ieviešana. Vispirms par radikalizāciju Mēs eh, atbalstām jūsu komitejas mērķi pievērsties radikalizācijas novēršanai un citiem terorisma iemesliem. Pamatiesību aģentūra uh, turpina vākt un radīt datus eh, šajā kontekstā. Piemēram, pagājušā gada novembrī mēs eh, publicējām visplašāko aptauju par Eiropas musulmaņu pieredzi attiecībā uz viņu pieredzi, attiecībā uz diskrimināciju un vardarbību. Tā bija plašākā šāda veida aptauja, kas tika jebkad veikta. Uh, 10500 uh, cilvēkus mēs aptaujājām Eiropas Savienības dalību valstīs, 15 dalību valstīs tie bija gan pirmās, gan otrās paudzes uh, imigranti, un tā ir puse no Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Un saviet, ļaujiet man sākt ar labajām ziņām no šīs uh, aptaujas, proti, ka ir augsts uzticības līmenis musulmaņu ieceļotāju kopienās uh, publiskajām institūcijām. At, šis procents gan pat ir augstāks nekā vispārējai sabiedrībā. 81% uh, cilvēku minēja, ka viņi uztic uh, publiskajām institūcijām un 76% uh, lielā mērā uzticas. Un uh, mēs tiešām varam uz to balstīties un to attīstīt tālāk, bet mums ir jābūt arī piesardzīgiem, jo uh, respekta līmenis krītas, ja viņi saskars ar diskrimināciju. Un ja mēs turpināsim tātad eh, pieļausim tur, to, ka turpinās diskriminācija, tad mēs izšķērdēsim šo potenciālu, kas eh, pastāv. Un eh, tāpēc aģentūra uzskata, ka šīs aptaujas secinājums un līdzīga pētījuma secinājums var būt tāds, ka radikalizācijas apkarošanai ir nepieciešama diskriminācijas apkarošana un uh, ne, pieļaujams attieksmes uh, apkarošana gan darbvietā, gan izglītības iestādēs un arī dažādās citos kontekstos ir jācīnās arī pret naida runu un uh, naida noziegumiem. Šajā kontekstā gribētu uh, pieminēt arī to, ka pamatiesība aģentūra savā darbā ir daudz uzzinājusi par to, uh, kāda stratēģijas integrācijai darbojas un kādi ir veiksmes un neveiksmes faktori integrācijas stratēģijās. Un eh, es domāju, ka šie elementi jums ir eh, tiešām um, nozīmīgi, runājot par radikalizācijas apkarošanu. Tātad um, pirms gada mēs publicējām pētījumu, un no tā minēšu vairākus punktus. Tātad vietējām ir jābūt šīm integrācijas uh, Uh, stratēģijām uh, ir jābalstās uz situāciju, kāda ir attiecīgajā pilsētā vai ciemā, tad var sanā, sasniegt labāku rezultātu. Un otrkārt, tas varbūt izskatās pašsaprotam, bet ir jāpasaka, ka integrācijas stratēģijas ir jāveido un jāīsteno uh, gan konsultējoties gan ar integrējumiem un arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Uh, Un trešais uh, punkts mums ir uh, jādiferencē uh, pieeja attiecīgi pēc dzimuma. Un visa integrācija Eiropas Savienības dalībvalstīs ir uh, uh, dzimuma neitrāla. Bet tas nozīmē, ka mēs neņemam vērā sieviešu pieredzi, un tas mums ir jādara, ja vēlamies virzīties uz priekšu. Un visbeidzot, mūsu uh, pieredze, mūsu savādākā informācija parāda, ka uh, Um, šīs stratēģijas, integrācijas stratēģijas netiek pietiekami uh, pārskatītas, um, ir jāraugās, kas darbojas, uh, jāuzlabo tas, kas nedarbojas, un tad jāvirzās uz priekšu. Priekšsādātais kundze, mēs šos rezultātus uh, sniedzam jums, kā arī dodot savu ieguldījumu komisijas augst līmeņa grupai pret radikalizāciju, kur mums ir tas gods piedalīties. Un Tādējādi esam centušies identificēt uh, uh, to, kā uh, jācīnās pret radikalizāciju. Uh, tur ir jāsadarbojas ar uh, dažādām sabiedrības daļām, ir jāsadarbojas ar policijas spēkiem un jācīnās pret uh, socioekonomisko uh, nabadzību. Un gribētu piepilst arī to, ka Es kā bijušais cilvēktiesību komisijas komisārs savā valstī gribu uzsvērt, ka tāda kā maigā pieeja dod labus rezultātus. Es biju Ziemeļīrijas cilvēktiesību komisijas komisārs un es varēju pats konstatēt, kā šāda uh, Eh, pieeja ļoti veiksmīgi darbojās eh, sabiedrībā, lai neatkārtot pagātnes kļūdas. Un eh, tagad otrā no šiem trim jomām, kas ir saistīta ar drošības un migrācijas jautājumiem. Sākumā gribētu uzsvērt to, ko teica komisārs Julians Kings šai komitē nesen, tad, kad viņš jūs iedrošināja uh, um, nejaukt uh, drošības un migrācijas bāžas. Uh, manuprāt, viņš ļoti pareizi uzsvēra to, ka uh, šīs jomas sajaucot mēs uh, atbalstītu ekstrēmistus, bet uh, es gribu pateikt, ka tas vēl arī apdraud uh, to cilvēktiesību aizsardzības līmeni eh, neaizsargātiem eh, cilvēkiem, un šeit es īpaši domāju par bērniem. Es negribu nekādā ziņā teikt, eh, priekšstādātais kundze, ka nevajadzētu domāt par drošību migrācijas kontekstā. Nē, tas ir jādara, bet tas ir jādara tādējādi, kas, lai neproblematizētu migrāciju kā terorismu avotu. Un atkal gribu uzsvērt, ka šīs arī ir mums ļoti e, svarīgs e, jautājums. Esam snieguši vairākus atzinumus parlamentam par cilvēktiesībām un migrāciju, piemēram, par e, pamatiesību atbilstību ETIES sistēmā. Mēs dodam ieguldījumu arī komisijas augsta līmeņa darba grupā par uh, Uh, liela apjoma datu sistēmu lietošanu un savietojamību uz Eiropas robežām. Un tagad par savietojamību. Tas, uh, cik zinu, ir uh, jums arī ļoti aktuāls jautājums jūsu mandātā. Sākumā gribētu teikt, ka pamatiesība aģentūra uh, saprot, cik svarīga ir savietojamība uh, Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu lielāku drošību, bet arī, lai labāk aizsargātu cilvēktiesības, piemēram, um, pazudušo bērnu meklēšana, datu sistēmu savietojamība um, noteikti uh, atvieglos pazudušo bērnu meklēšanu. Bet, uh, protams, ka savietojamība ir jāpanāk tādējādi, lai uh, ievērot cilvēktiesības. Un šajā kontekstā mūsu ieguldījumā augsta līmeņa darba grupā mēs uzsvērām virkni svarīgu elementu. Viens no tiem ir uh, mērķi ierobežojuma princips. Ja mēs paraugāmies uz savietojumību, tad uh, es aicinu jums būt ļoti piesardzīgiem. Mērķa ierobežojuma princips noteikti ir jāievēro, uh, lai informācija uh, tiktu nodota tikai tad, kad tā tika vākta šim konkrētiem mērķim. Un mēs uzskatījām, ka jāuzsver arī uh, tas, cik svarīgi ir tas, lai datu sistēmas precīzi uh, iekļautu datus, ir pārāk daudz kļūdu bijis, un to esam vairāk kārt uzsvēruši. Piemēram, pirms dažiem mēnešiem mēs intervējām pie robežām Eiropas imigrācijas uh, eh, ierēģņus, un vairāk no viņiem uh, ir konstatējuši kļūdas uh, datu um, ievadu, ievadas uh, procesā, tātad ir bijušas kļūdas gan Schengens informācijas sistēmā, gan citās sistēmās. Kļūdas, uh, protams, uh, var izraisīt arī veselu virkni cilvēktiesību problēmu, bet arī drošības uh, apdraudējumu jo neprecīza datu sistēma nav tik efektīva un nevar uh, pienācīgi labi uh, atbalstīt uh, drošības pasākums. Jūs jau no komisijas esat saņēmuši komisijas priekšlikumus attiecībā uz savietojamību pēc augstlīmeņa darba grupas darba rezultātiem, un tur zināmā mērā ir ņemta vērā arī mūsu nostāja priekšlikumos, protams, ir arī um, elementi, kas netiek skatīti augsta līmeņa darba grupā, bet kam var būt ietekmes cilvēktiesībām, un es gribēju tikai pāris no tiem pieminēt, un varbūt jums ir vēlme komitejas darbā to papētīt tālāk. Pirmkārt, priekšlikumi par savietojumības kapacitāti, lai uh, atklātu um, viena individu, individu dažādas identitātes. Uh, Un otrkārt ar savietojamību varētu identificēt trešo valstu valsts piedarīgos, uh, un komisijas dokumentā tas ir saukts par uh, publiskās politikas un publiskās uh, drošības uh, nolūkiem. Es gribēju vienkārši pievērst komitejas uh, uzmanību tam, ka šiem jautājumiem netika pievērsta pienācīga uzmanība šajā tajā augsta līmeņa uh, darba grupā, un tāpēc būtu svarīgi šos jautājumus varbūt šajā komitejā papētīt tālāk. Un treškārt, visbeidzot, priekšsādātais kundze, es gribētu uh, runāt par to, kā Eiropas Savienības preterorisma likumdošana ietekmē uh, situāciju vietējā līmenī. Šeit parlaments ir paveicis būtisku darbu, lai uh, terorisma direktīvā, kas tika pieņemta pagājušajā gadā, pieņemtu, ieviest drošības noteikums. Bet tomēr šī direktīva, protams, tiks ieviesta uh, dalībvalstīs un mm, tas būs jādara uh, nacionālā līmenī un, uh, piemēram, uh, te ir dažādas interpretācijas iespējas, kaut vai runājot par netiešu musināšanu un tam līdzīgām lietām. Uh, Un e, šeit ir jānodrošina, lai e, pamatiesības tiktu minētas arī nacionālajos likumos, ievēršo direktīvu. Direktīvā ir noteikti e, noteikumi, lai aizsargātu terorismu upurus un sniegtu viņiem atbalstu. Un par to tiek daudz runāts, un um, to es arī pieredzēju Ziemeļīrijā. Ja bet terorismu upuri tātad eh, netiek pienācīgi ņemt vērā, un eh, tātad ir jātransponē šīs te eh, upuru tiesības, kas ir minēts direktīvā, un šai komitejai vajadzētu raudzīties, lai tas tā notiktu. Godātie komitejas deputāti, noslēgumā es gribētu pamatiesību aģentūras vārdā vēlreiz atzinīgi novērtēt jūsu būtisko darbu. Uh, un mēs jūs visādā ziņā atbalstām šajā darbā. Mēs uzskatām, ka veicot šo darbu ir iespējams identificēt, tātad konstatēt arī to, ka nav sāncensības starp drošību un cilvēktiesību aizsardzību. Un es gribētu sniegt jums arī turpmāk mūsu pamatiesība aģentūras atbalstu uh, gan ar datiem, un daudz materiāli jau ir pieejami šeit zālē, un esam gatavi arī sniegt jums papildus analīzi, ja jūs šādus pieprasījumus mums uh, izteiksiet. Paldies! Merci beaucoup! Paldies direktoram par šo izklāstu, kas bija blīvs, aktualizēts un visdrīzāk kolēģiem būs daudzi jautājumi, aizrādījumi, komentāri. Tagad es došu vārdu kolēģiem. Vispirms Katrīna Kinīčī, pēc tam Birgita Sifela. Alizī. Vārdu sakot katram pa vienai minūtei. Grazie, grazie prezidente, grazie, mister. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Flērtī kungs, paldies arī jums par šo referātu. Flaherty kungs runāja visai lakoniski, bet viņš eh, mūs ar savu redzējumu problēmu iepazīstināja visai plaši. Tātad, kā šo nepieciešamību pēc drošības savienot ar pamatiesību aizsardzību. Esmu patiešām ļoti priecīga, ka esat šodien pie mums ieradies un atsaucāties arī uz uh, direktīvu uh, par antiterorismu. Bet, protams, tas, kas ir uh, teikts direktīvā, ir arī jāīsteno. Jūs to arī pieminējāt savā runā. Bet ir vairāk jautājumu, kas man ir ļoti aktuāli, runājot, piemēram, par radikalizāciju. Bieži teroristu tīklu, tīklos jaunieši nonāk tieši internetu izmantojot, tur tiek kurināts naids, ir ļoti daudz tādu radikālu tekstu, tādēļ ir eh, jādomā, kā pret to visefektīvāk vērsties, ir jābūt arī sociāliem, kulturāliem projektiem, lai varētu to darīt, bet, protams, ir jāparūpējas, lai vispār šādas vēstis pazustu no interneta, tad ir jābūt arī kaut kādiem tehniskiem instrumentiem mūsu rīcībā rīcībā. Protams, drošībai un pamatiesībām ir jābūt vienotām. Vēl kāda problēma - radikalizācija cietumos. Itālijā mēs, protams, cienām uh, visus cilvēkus, viņu reliģiju, kultūru, sociālo izcēlesmi, bet mēs nevaram pieļaut, ka cilvēki cietumos tiek radikalizēti. un tie, kas jau ir radikalizēti, īstenībā eh, cietumos, eh, nu, tur neko vairs tad nevar darīt lietas labā, viņi kļūst vēl radikalizētāk. Mums eh, jāpamēģina šo tendenci vērst uz pretējo pusi. Lūdzu, jums uh, laiks atbildēji. Paldies, jā, priekšsēdētājs kundze mani um, informēja, ka te būs tāds kā vārdu pingpongs runājot par jautājumu un atbilžu kārtību. Činīčī kundze, runājot par radikalizāciju, galvenokārt eh, tas patiešām norisinās tīmeklī, bet eh, jāsaka, tas ir pēdējais posms eh, daudz tādā plašākā mehānismā. Mums ir jārunā arī par to, vai cilvēki pakļaujas radikalizācijai, kādas ausis sasniedz šīs radikalizācijas vēstis. Mums, protams, ir jāskatās, kā tiek uzņemti e, musulmaņi Eiropā, kā viņi tiek integrēti. Un, e, ja cilvēki eh, ir ļoti labi integrēti sabiedrībā, viņus ir grūtāk radikalizēt nekā tad, ja viņi dzīvo ar šādu vilšanās sajūtu ja mēs runājam par cīņu pret radikalizāciju, nu mēs nevaram pret to cīnīties tikai pēdējā tās posmā. Mums ir jāsaprot vispār, kā šie cilvēki ir uzauguši, kādos apstākļos, kāda ir bijusi viņa bērnība. Jā, runājam par uh, radikalizāciju tīmeklī. Uh, notiek ļoti daudz, kas jau komisija ir piedāvājusi uh, šādas uh, noziedzīgas satura vēstis uh, izņemt no uh, interneta. Mēs arī uh, strādājam pie dažādām programmām, kas uh, cerams um, dalību valstīs uh, ļaus uh, tādu labāku. Uh, mēdīju uh, uztveres uh, praksi, uztveres prasmes uh, attīstīt, lai bērni jau agrīnā vecumā mācētu atšķirt patiesas ziņas no viltus ziņām un arī nepakļautos šādām radikalizācijas vēstīm. Ja runājam par cietumiem, tie īsti nav mūsu Eiropas saimnības kompetencē, un pamattiesība aģentūra arī pie tā īsti nav strādājusi, bet eh, Tas, protams, eh, ir saistīts arī ar cilvēku tiesībām, un ja mēs runājam par reliģiju un konfesijām, ja to var attaisnot, eh, ņemot vērā proporcionalitāti un leģitimitāti, eh, nu, tam nav nekādas vainas. Bet, ja mēs eh, sastīsim kādas problēmas arī virzienu radikalizā uz radikalizāciju, mēs, protams, tam pievērsīsim uzmanību. Paldies! Flahertī kungam tagad minūte Džefrijam Van Ordenam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies uh, Oflaertīkungam. protams, mums ir jāizvairās no uh, šīs migrācijas, no migrācijas jautājuma sasaistes ar drošības apdraudēm, bet ja mēs runājam par musulmaņu terorismu, islamu terorismu, tas ļoti bieži ir saistīts ar uh, šiem uh, jaunajiem fenomeniem. Vairākums no teroristu aktiem, kas tika pastrādāti Lielbritānijā pēdējo desmit gadu laikā, tika paveikti uh, Um, un uh, tātad vairums no šiem aktiem veids tieši cilvēki, kas uh, bija ieradušies no citām valstīm vai kur vecāki no tām bija ieradušies. Un joprojām pie mums ierodas daudz migrantu no tādām valstīm, kuru kultūra ir pilnīgi citādāka, arī uh, likumdošana tur nav pilnīgi identiska musējai, un viņi ir arī pat bieži vien naidīgi noskaņoti pret Eiropu. Un šie cilvēki ierodas Eiropā, un tad tad viņi nonāk tādās kopienās, kuras varbūt pat ir vēl baisākas par tām, eh, kuras viņi ir pametuši savā dzimtenē. Tātad, nu, varētu teikt, ka viņi nokļūst eh, no, no bēg no vilka un uh, krīt uz lāci. Nu, un man šķiet, ka tā nevar turpināties. Mums ir pirmām kārtām arī šī saikne starp migrāciju un uh, Uh, apdraudējumu jāapzinās. Un varbūt, runājot par cilvēktiesībām, dažus no to aspektiem vajadzētu pārformulēt, ņemot vērā tos pārbaudījumus, kas bieži vien ir arī eksistenciāli raksturu, un tagad mūsu dzīvē aizvien biežāk parādās. Paldies! Paldies, paldies, Van Ordena kungs! Es tagad nevaru runāt par konkrētiem atentātiem apvienotajā karalistē. Un jāsaka, Eiropas Savienībā kopumā gan nav tā, ka vairumu terora aktu pastrādā pirmās vai otrās uh, paaudzes migranti. Tā tas vienkārši nav bijis un bieži vien arī uh, attiecīgo valstu pilsoņi ir pastrādājuši šādus uzbrukumus. Mūsu prāt. Uh, vajadzētu izvairīties no uh, konkrētas kopienas vai cilvēku grupas padarīšanu, padarīšanas par grēkāžiem, piemēram, runājot par migrantiem uh, vai uh, musulmaņiem. Mēs te nerunājam par, uh, teiksim, tādu cilvēku kategorizāciju. Uh, Tie uh, migranti, kas 2015. gadā ieradās Eiropā, tātad, kad vislielākais skaits ieradās Eiropā, 52% uh, eh, mēs uzņēmām un viņiem uzreiz pirmajā instancē tika piešķirta starptautiskā aizsardzība. Un Jāsaka, ka cilvēki patiešām bēg no valstīm, kur notiek eh, kara darbība, un viņi ir pelnījuši starptautisko aizsardzību. Un sakot, protams, mēs nevaram apgalvot, ka migrantu vidū nav neviena ļauna, slikta cilvēka. Nu, tāda ir visur, katrā sabiedrībā. Un mums nevajadzētu migrāciju uzreiz līdzās nostatīt terorismam, darīt to automātiski, jo tas jau arī mūsu drošību nekādā veidā neuzlabos. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām. tiesībām Van Ordena kungs teica, ka um, mums ir jāsastopas ar eksistenciāliem draudiem un ka tādēļ ir jāpārformulē vairāk cilvēktiesība aspekti. Nu, es viņam nepiekritīšu. Mēs uzskatām, ka starptautiskais cilvēktiesību aizsardzības instruments ir visnotaļ elastīgs. Uh, Protams, tiesības ir um, dažreiz jāpaplašina, dažreiz tās ir jāierobežo, un mēs vēlamies, lai principi tiktu ievēroti, ņemot vērā nepieciešamību, nediskrimināciju, proporcionalitāti un leģitimitāti. Uh, Van Ordena kungs eh, uzdod vēl vienu jautājumu. Tātad, ja mēs runājam par šādu pingponga principu, tas nozīmē, ka mēs varam vēl atgriezties ehm, un paturpināt savus jautājumus. Nē, saka priekšsādātājs kungs, tas nozīmē, ka katrs var uzdot jautājumus, to nekavējoties tiek atbildēts, un, ja iespējams, varbūt būs arī otra ehm, jautājuma kārta. Uh, Eh, Van Orden kungs iebilst, bet, nu, es domāju, pingpongs nozīmē to, ka eh, tad, kad eh, atbildi ir sadzirdēta, mēs varam atgriezties un varbūt uzdot papildu jautājumu. Es gribēju teikt, ka arī runātājs pat neatbildēja uz mans uzdoto jautājumu. Es pilnībā atzīstu, ka daudzi no teroristiem ir Eiropas saimnības pilsoņi. Bet mums ir uh, patiešām jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums ir uh, jābūt tiesībām lēmt, kas nonāks mūsu valstīs. Un ja šie cilvēki uh, tiek atzīti par teroristiem, uh, ja šāda informācija ir mūsu rīcībā, šie cilvēki ir jāizraida no mūsu valstīm. Nu, to es gribēju pateikt. Priekšsēdētāji Flairtie kungs. Atbildēju uz jūsu pirmo jautājumu. Debates turpinās. Uh, Un eh, es piedāvātu būt godīgiem, dot vārdu visiem tiem, kas vēlēsies izteikties, lai varētu arī dzirdēt Flaherty kunga atbildes. Un, eh, ja laiks to atļaus, tad mēs varētu organizēt vēl otro jautājumu kārtu lai tiktu patiešām izskatīti visi interesējušie jautājumi. Un ja tas uh, viss netiks izsmelts šodien, tad mēs uh, varam šos jautājumus arī nosūtīt aģentūrai rakstiski, jo Flahertī kungs vienmēr mūsos rūpīgi ieklausās. Un tagad Anna Gomeša lūdzu. Paldies, Flahertī kungs! Paldies, ka jūs uzsvērāt, ka bez cilvēku tiesību uh, ievērošanas mēs nevarēsim uh, efektīvi cīnīties pret terorismu, jo citādi mēs vienkārši sev arī paši nostādītu uh, šādā varmāku līmenī. Ja mēs runājam par diskrimināciju un uzmācību, liels vairums no uh, cilvēkiem, uh, kas ir pirmās, otrās. Uh, paudzes migranti bieži vien ir vairāk pakļaut radikalizācijai tādēļ, ka viņi ir tikuši diskriminēti mūsu sabiedrībās un nav varējuši labi tajās integrēties. Es tagad gribu uzdot jautājumu par eh, daudzveidību policijā un drošības dienestos. Mēs esam dzirdējuši no, daudziem, eh, no daudzām iesaistītajām personām, ka ultralabējā radikalizācija ir saistīta vēršas galvenokārt pret eh, musulmaņu vai eh, migrantu kopienām. Kā jūs šo fenomenu aplūkojat no jūsu puses? Paldies, paldies, Gomešas kundze, paldies arī par jūsu laipnējiem vārdiem. Neapšaubām drošības stratēģijā ir jāievēro cilvēktiesības. Jā, mēs nedrīkstam nolaisties līdz noziedznieku līmeni, bet tas mums palīdzēs īstenībā arī uzlabot drošības situāciju. Ja mēs cilvēkus neatstumsim, nemarginalizēsim, tad mēs varēsim arī patiešām piedāvāt labāku aizsardzību mūsu pilsoņiem. Tāda drošības sistēma, kas sakņojas cilvēktiesībās, neveicinās radikalizāciju, kas, protams, ir liels risks. Un jūs runājat arī par daudzveidību uh, policijā. Runājot arī, piemēram, par uh, personālu cietumā. Jā, nu, es varu tikai atkārtot, ka vajadzētu parūpēties, lai arī migrantu kopienas tiktu pārstāvētas policijā un droši uh, sargājušās iestādēs. Uh, lai viņi nejustos diskriminēti. Es gribēju jums arī um, pastāstīt par uh, Ziemeļīrijā notiekošo. Jā, Ziemeļīrijā mēs pārliecinājāmies, ka ar labo gribu vien nepietiek, ir jādomā arī par tādiem varbūt pat starp paudžu konfliktiem, kam, kas būtu uh, jādara sabiedrībā un tā tālāk. Un tas bija ļoti komplekss jautājums. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm, paldies, ka padalījāties pieredzē. Tagad Žerārs Deprē, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Flahertī kungs, man ir divi jautājumi. Pirmais par interoperabilitāti. lai varētu aizstāvēt pamatiesības, garantējot arī augstu drošības līmeni. Un jūs arī uh, sagatavojat ziņojumu. Uh, kad vēl nebija uh, sagatavots komitejas priekšlikums, ar kuru mēs tagad esam iepazinušies. Un šajā uh, priekšlikumā arī ir vairāk riski, ko jūs jau bijāt uh, izvērtējuši, bet ne visi, vai jūs esat um, jau tagad. Uh, aktualizējuši savu analīzi, ņemot vērā arī uh, jaunos secinājumus, jauno informāciju. Otrām kārtām, vai jūsu aģentūrai uh, ir arī kaut kas uh, sakāms uh, uh, par šo problemātiku, kas nodarbina daudzas Eiropas Savienības dalību valsts, proti vai vajadzētu valstīs pieņemt atpakaļ tos cilvēkus, kas devās uz Sīriju, lai cīnītos, lai cīnītos teroristu rindās, un vai tā tad būtu prātīgi viņus pieņemt atpakaļ Eiropā mūsu valstīs un tiesāt viņus šeit pēc mūsu tieslietu sistēmām. Paldies, nu, tie bija divi ļoti precīzi jautājums. Lērtī kungs, jums vārds atbildēja. Paldies, Deprē kungs. Ja mēs runājam par sadarbspēju, mēs sagatavojām analīzi, eh, pirmām kārtām eh, apkopojot apziņas, atziņas augsta līmeņa grupā un Jāsaka, ka vairāk priekšlikumu, kas bija iekļauti komisijas paziņojumā, varbūt netika arī ņemti vērā augsta līmeņa grupā. Un tā tad uh, abu struktūru, darbu, pūliņus apvienojot, varbūt uh, mēs varētu panākt vēl vairāk. Un uh, nākam mēnes uh, mēs arī gatavosim tādu pamatīgu ziņojumu par uh, pamatiesībām un biometriskajiem rādītājiem. Es domāju, ka tur arī varēsim jau liet gaismu uz daudziem svarīgiem jautājumiem. Un ja parlaments vēl varētu sagatavot īpašu tādu atzinumu, tas, protams, būtu uh, vēl uh, papildus ieguvums. Ja mēs runājam par šiem tā sauktiem ārvalstu karotājiem, tie nav ārvalstu karotāji, tie ir cilvēki, kas nāk no mūsu dalību valstīm, daudz ir pilsoņi Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs par šo jautājumu pārāk daudz nesam aģentūrā runājuši, bet, protams, mums ir pienākumi mūsu pilsoņu. Uh, uh, priekšā. Nu, protams, ja viņi ir veikuši noziegumus, viņiem ir jāstājas tiesas priekšā, bet mēs, uh, mums ir tātad pienākumi uh, izvairīties no šāda bezvalstnieka statusu piešķiršanas, un uh, jāsaka, gan mēs par to vēl neesam te priekungs pagaidām aģentūrā pārāk plaši runājuši. Paldies! Paldies! Tagad Elena Valenciano. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par sniegto informāciju, veikto darbu un visu, kas varētu atbalstīt mūsu komitejas darbu, vienkāršot to, jo runājot par visiem pasākumiem, kas var uzlabot cīņu pret terorismu un par jūsu izklāstu Eh, stīto. Es gribētu īpaši norādīt uz eh, pazudušo bērnu problēmu. Attīstītā modernā Eiropas Savienībā tas fakts, ka ir tik liels skaits, praktiski nenosakāms skaits ar pazudušajiem bērniem, uh, Diemžēl viņi nav pazidu, pazuduši, viņi visdrīzāk ir cilvēku tirgotāju mafiju rokās. Es gribētu dzirdēt vairāk par to, ko jūs darāt attiecībā uz šo pazudušo bērnu aizsardzību, sad, jūsu sadarbību ar policiju dalību valstīs, ar izglītošanas dienestiem, vai mēs esam pavirzījušies uz priekšu, vai mums vēl aizvien ir tūkstošiem pazudušu bērnu Eiropas Savienības iekšienē. Thank you, thank you, madam, and thank you, madam. Paldies, paldies Valenciāno kundzei par uh, šo jautājumu. Mūs pat tiešām ļoti satrauc šie skaitļi. Un Tāpat uzskatām, ka būtu varējuši labāk darīt apzinot uh, šos bērnus, cik liels ir viņu skaits, uh, mēs varētu arī uzņemšanas uh, struktūras uzlabot, lai šie bērni pirmām kārtām nepazustu. Mēs esam arī Um, apzinājušies, ka ir jābūt pajumtei ar attiecīgi apmācītiem speciālistiem, lai šiem bērniem būtu kur palikt, kur gulēt, lai uh, viņi justos drošībā un pasargāti. Protams, uh, ka uh, tas ir dalībvalstīs situācija ir atšķirīga, bet uh, jāsaka, ka mēs arī uh, visu laiku aktualizējam informāciju par migrāciju. Otrām kārtām mums ir jāatzīst, ka ir ārkārtīgi daudz datu, ar kuru palīdzību mēs varētu šos bērnus atrast. Tam ir nepieciešama arī šī sadarbspēja. Un, piemēram, kādi dati par šo bērnu ir Eurodac arhīvos vai kādā citā eh, datu bāzē, bet, eh, nu, vēl pilnīga interoperabilitāte, jeb sadarbspēja nav panākta. Tādēļ eh, sadarbspēja Eiropai noteikti ir ļoti svarīga. Un tā uzlabos daudz. Trešām kārtām jāgarantē, lai mūsu uh, uh tādas orientācijas sistēmas uh, strādātu labāk, lai šie bērni pirmām kārtām nepazustu, un ja viņi pazūd, uh, tā, lai viņus varētu ātrāk atrast vai lai varētu izvairīties no atkārtotas bērnu pazušanas. Un Mums bija arī uzlabotas šīs aizbildniecības eh, sistēmas dalību valstīs, un, protams, pirmām kārtām jāizvairās no pazušanas. Paldies! Forgive, forgive me, if I may add. Eh, es atvainojos, ja drīkstu papildināt, Valēns Jāno kundze arī vaicā, ko mēs darām, lai šos bērnus atrastu. Uh, ir jāatgādina, ka mēs neesam tāda uh, operatīva aģentūra, mums nav šādas jaudas, mēs nevaram doties uz valstīm un uh, risināt uh, paši savām rokām šāds jautājums. Gribēju vienkārši to jums paskaidrot. Paldies, paldies! Un tagad Helga Stīvensa lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Gribēju sirsnīgi pateikties Oflērtī kungam. Mums, protams, ir jāatrod pareizais līdzsvars starp drošību un eh, cilvēktiesībām. Un gribēju šeit pieminēt Eiropas Savienības tiesu, kas nosaka, ka nav jāsaglabā pilnīgi visi personas dati, bet nu, šādas prasības, šādas spriedumi apgrūtina drošības dienestu darbu. Un, piemēram, ja policija nevar piekļūt uh, privātiem datiem, kā tad viņi varēs uh, paveikt savu darbu? Jā, nu, šeit arī mēs varam runāt par tādu sarežģītu līdzsvaru starp uh, drošību un privātumu. kā tad mēs varētu šo uh, labo līdzsvaru atrast, šo pareizo līdzsvaru? Mēs negribam, protams, lai te nonāktu vēl vairāk teroristu. Un stādieties priekšā, ja mēs gribam kādu trešās valsts pavalsnieku izraidīt no valsts, ja, piemēram, viņš ir iesaistījies kādās teroristu aktivitātēs līdz tam, vai mums šis cilvēks ir jāpatur savā valstī? Nu, vai tad, piemēram, šī noziedznieka cilvēktiesības prevalē par um, upuru cilvēktiesībām? Paldies! Paldies! Es uh, saprotu, ka jūs esat tagad arī noklausījies līdz beigām tulkojumu. Lūdzu, jums vārds atbildēt. Ja es pareizi sapratu, pirmais jautājums bija uh, saistīts ar uh, tiesiskumu, uh, datu privātumu, un otrs uh, jautājums bija saistīts ar teroristu izraidīšanu no ES dalību valstīm. Nu, tad es varu atgriezties pie Van Ordena kunga jautājumu arī. Uh, Pirmām kārtām runāt par datu saglabāšanas likumdošanu, nu jāsaka, ka Eiropas uh, Savienības tiesa ir nākus klajā ar savu spriedumu, mums tas ir jāciena un darbs ir jāveic saskaņā ar to. Un uh, arī uh, domājot par savu pilsoņu drošību, mēs nevaram aizmirst uh, spriedumu. tiesa sprieda, ka sākotnējā datu uh, saglabāšana notiks uh, nevienu nediskriminējot, bet tā varētu notikt mētiecīgā veidā, ja ir skaidri noteikti parametri. Šeit ir tāda neliela iespēja elastīguma. Uh, iespēja, un otram kārtām ir paredzēts mm, atļaut piekļūt datiem, ja, piemēram, tiesiska iestāde ir pārskatījuši šādu nepieciešamību, un arī šī, šo prasību var eh, mīkstināt, ja mēs runājam par ārkārtas situācijām. Tātad mums tomēr ir iespējas manevrēt, un vēl līdztekus šiem tiesas spriedumiem mums ir jāceras, ka ir ES direktīva par uh, ties, uh, tiesu iestāžu datu aizsardzību un uh, par personām, kas varētu pastrādāt nopietnas noziegums. Un, uh, Jāsaka, ka īstenībā šie spriedumi nemaz nav tik stingri un dramatiski, kā eh, sākotnē varētu šķīst. Ja mēs runājam par personu izraidīšanu, es tikai varu um, atsaukties uz šo tik bieži piesaukto non-refulmo principu, un ka cilvēkus nevar nosaitīt eh, uz trešajām valstīm, ja tur viņiem drauda risks un vajāšana, pat ja tie, nu, ir tādi. Uh, nevisai labi ļaudis, jo non-refoulement princips ir atrunāts starptautiskajā likumdošanā, tas ir viens no cilvēktiesību principiem, un tas ir atrunāts likumos, un mēs esam apņemšies to ievērot. Paldies! Merci de... Paldies par sniegtiem atbildēm un um, precizējumiem. E, pēdējā jautājuma sakarā. Un tagad es dodu vārdu Birgitai Sīkalē. Paldies! Es uzdošu pāris jautājumus par e, sadarbspēju, jo es runājot par nepieciešamību un proporcionalitāti, kriet, es šķiet dzirdēju skaidrs paziņojums, bet, manuprāt, ar paziņojumu par Eiropas sadarbspējas ieviešanu es nezinu, kā varētu visu atrisināt. Pirmkārt, ir jārunā par datu kvalitāti. Ļoti daudzi dati nevar tikt salīdzināti, tie nav nolasami dažādās datu bāzēs. Otrkārt, mums nav Eiropas Savienībā vienotas līnijas, par, lai lemtu par to, kura informācija ir jāiekļaus sistēmā un kura nav. Um, Mums ir jāatrisina šīs problēmas, bet e, un komisārs Kings norāda, ka tās jāatrisina, un es ticu, ka tās tiks atrisināts no otras puses. E, Savu darba spējas sasniegšana nozīmēs daudz darba, tehnisko uh, ieguldījumu un finansiālu ieguldījumu, taču mēs Eh, atzīstam, ka dati nereti ir sliktas kvalitātes, ļoti eh, ilgs laiks paiet, kamēr dati tiek saņemti nacionālajām datubāzēm, un ja tie tiek saņemti, tie nav piešķirti Eiropas datubāzēm. Tā, šajā gadījumā kāda ir jēga no sadarbspējas? spējas? Tāpēc es uzskatu, ka pirms mēs pāriem pie nākošā soļa, mums ir pirmkārt jāatrisina šīs problēmas, jo pagaidām mēs speram otro soli pirms pirmā. Un priekšsēdētāji pārsteigumu par citu tematu. Mums nav cīņa starp reliģijām, tas nav tiesa. Mums ir cīņa starp varām. Mums ir cīņa tāpēc, ka rietumu valstis ietekmēja valstis ar musulmaņu kultūru. Vēlos atgādināt visiem, ka Irāna bija uz ļoti pareiz ceļa, bet tāda savienotās valsts un apvienotā karaliste veica savu intervenciju, un šobrīd situācija ir katastrofāla. Līdzīga attīstība ir vērojama Afganistānā, Sīrijā, Jemenā, kur sadurs savienoto valstu un Krievijas intereses. Šeit nav problēma ar musulmaņiem, turklāt lielākā daļa bēgļu kuri var pretendēt uz bēgļu statusu, viņi bēg no terora Sīrijā, Lībijā, citur. Tāpēc nejauciet šīs lietas kopā. Un šeit es gribētu pilnībā atbalstīt Flahēri Tīkungu. Ik vienam cilvēkam ir tiesības. Pat, ja jūs esat noziedznieks vai terorists, Mēs nedrīkstam nosūtīt viņus uz vietu, kur viņi, viņi var tikt nogalināti. Viņus var nodot tiesai, ielikt cietumā, bet šeit mums ir atkal jāatgriežas pie sadarbspējas jautājuma un par pirm, pirm, eh, būtiskākiem izauc, izaicinājumiem, pirms mēs to sasniedzam. Paldies, un tagad došu jums vārdu par tehniskajiem jautājumiem kas eh, ir ļoti nozīmīgi ņemot vērā situāciju pasaulē un cīņā pret terorismu. Paldies, Iepilskundze, par uzdoto jautājumu sadarbspējas sakarā. Mūsu komentāri un jau rakstiskās sniegtās atbildes attiec uz priekšlikumiem, kuri tika diskutēti vasarā. Komisija tagad ir iesniegusi precizējumus un atsevišķi ir elementi, kas eh, pagaidām vēl nav tikuši iekļauti. Taču mūsu detalizētajā analīzē mēs plaši diskutē, diskutējam par to, kā nepieciešamības un proporcionalitātes principi ir jāņem vērā. Tāpēc mēs uh, runājam par kaskādas sistēmu sadarbspējas jomā. Tas ir pamats arī nopietnam priekšlikumam no mūsu puses par mērķi ierobežojumu, kas ir būtiski cilvēktiesību ziņā. Tāpat arī mēs esam nobažījušies par datu kvalitāti, es to pieminēju arī agrāk. Ir pierādījumi tam, ka kļūdas notiek, un kļūdas var būt ne tikai katastrofāls cilvēku dzīvībai, bet arī katastrofāls Eiropas dro eh, drošībai. Ir atsevišķi jautājumi, kas nav pietiekami skatīt mūsu iepriekšējā biometrisko jautājumu analīzē. Mēs gatavojam jaunu ziņojumu. Paldies! Nākošais runātājs ir Bērns Kalmēls uz vienu minūti. Vārds jums! Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī gribētu jums sirsnīgi pateikties, direktora kungs, un uh, tas, protams, ir pilnīgi skaidrs, neviens to nevēlas apšaubīt, ka mēs konstatējam, ka, protams, visiem cilvēkiem ir pamatiesības uh, vienalga, vai viņi kaut ko ir nodarījuši vai nē. Un tomēr es gribētu vēlreiz atsaukties uz to, ko Džefrijs Van Ordens jau pieminēja. Manuprāt, tieši terorisma jomā, lūdzu, nesaprotiet mani nepareizi, nevajadzētu šeit izvēlēties tādu teorētisku pieeju. Mums ir jāraugās, ar kādām ļoti konkrētām problēmām mēs šobrīd saskaramies Eiropas Savienībā, un tur, protams, migrācijas joma ir uh, ļoti svarīgs aspekts. Protams, ka nav tā, ka uh, terorisms un migrācija uh, Uh, ir, uh, tur var likt vienā, vienādības zīmes starp šīm abām parādībām. Nē, nav tā, ka migrācija noved pie terorisma, bet uh, terorismu ietekmē arī tas lielais skaits cilvēku, kas pie mums ir ieradušies un vēl turpina uh, ierasties. Un, protams, ka ir tā, ka laba integrācija ir labākais uh, līdzeklis pret terorismu. Bet Un tur būtu uh, svarīgi no jums uh, dzirdēt, uh, visam ir kaut kādas robežas, um, nav nekādas jēgas, un mūsu vēlētāji un pilsoņi būs ļoti vīru, vīlušies, ja mēs uh, aprakstītu uh, teorētisku modeli, bet tad cilvēki teiktu, tas viss izklausās ļoti labi, bet tas nav reāli. Mums taču ir jāraugās, kas vispār ir īstenojams, un ja mums uh, rodas sajūta, ka zināmas lietas uh, apjoma dēļ nav vairs īstenojams, tad mums ir jāuzdod jautājums, vai varbūt šur vai tur kaut kur nevajadzētu uh, uh, pielāgot likumus. Mums nevajadzētu pievērt acis uz šīm lietām, un, ja tas ir nepieciešams, tad šie pasākumi ir jāveic. Un tur es labprāt no jums dzirdētu, kur jūsuprāt kaut ko varētu darīt, lai būtu labāka, ilgspējīgāka datu apmaiņa, kas ilgspējīgi ilgtermiņā mūs aizsargātu ne tikai no terorismu, bet arī no noziedzības. Un, protams, ka tam būtu jādod labumu arī uh, citās jomās, ne tikai migrācijā. Un uh, es gribu atgādināt, ka pilsoņi Eiropas Savienībā šobrīd ir ļoti jūtīgi pret šiem jautājumiem, un tāpēc viņi grib dzirdēt priekšlikumus ar konkrētiem realizējumiem pasākumiem. Paldies! Euh, Paldies, Lūk! Ļoti blīvs jautājums, un kāda būs jūsu atbildi? uz šo ļoti visaptverošo jautājumu. Jā, tik tiešām šeit bija runa par dažādiem aspektiem, un manuprāt, datu aizsardzība un datu uzkrāšana ir jautājumi, kuros mēs saņemam detalizētas vadlīnijas no justīcijas un cilvēktiesību tiesas. Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietns pakalpojums um, tajā, ko mēs darām ir vēlreiz jāatgādina, ka tiesa ir sagatavojusi noteikumu grāmatu, kur uh, ir norādīts, kādos gadījumos šī piekļuva tiek sniegta. Par integrāciju runājot, es atzīstu, ka integrācija ir nozīmīga. Mūsu pētījumi rāda, ka ir vairāki būtiski jautājumi, kas atkal un atkal parādās. Viens no tiem ir um, mājokļu un izglītības nodrošināšana eh, segrācijas jautājums. Tas nereti attiec uz Romu iedzīvotājiem. Viens no iemesliem ir tas, ka mēs nepietiekami ieguldām valodas apmācībā jauniebraucējiem. Un, ja jaunais imigrants nevar runāt vietējā valodā vai apmaksāt privātstundas, tad attiecīgi viņš zaudē iespēju um, Eh, strādāt, mācīties tālāk un citas. Tāpēc šis ir būtisks jautājums. Tāpat bija runa par to, ka jāizvairās no teorētiskajām pieejām. Mums ir jārīkojas praktiskāk, mums ir jāizvērtē to, kas darbojas un nedarbojas, mums ir jāpieliek vairāk pūliņu vietējā līmenī. Mums ir jāiesaista vietējās sabiedrības Mums ir jādomā par eh, konkrētiem risinājumiem katrā gadījumā. Un to arī aģentūra vienā no saviem ziņojumiem norāda ka e, taiskaitā šādas e, prakses apmaiņas starp dalībvalstīm varētu būt noderīgi. Paldies, direktori, nākošais runātājs, un tas noslēgs pirmo jautājumu kārtu, pēc tam būs arī iespēja uzdot jautājumus otrajā kārtā, pēc šāda paša pingpong principa. Tā ir ļoti elastīga sistēma, kur dod iespēju visiem kolēģiem izteikties un saņemt jautājumu un es tāpēc došu uz vienu minūti vārdu deputātām Frunzulīkam, un kolēģi var sagatavoties uzdot eh, vēl jautājums. Paldies priekšsēdētāji, paldies direktoram par uzstāšanos. Mēs esam iecerējuši veidot aizsardzības savienību Eiropas Savienībā. Mums vēl nav skaidrs, kā tā tiks veidota, bet mēs domājam galvenokārt pār mūsu pilsoņu drošību, tīpaši pēc pēdējo gadu notikumiem. Un tagad sekos mans jautājums. Pēc eh, parlamenta 2014. gada ziņojuma kur jūsuprāt varētu būt līdzsvars starp vispārīgo komunikāciju uzraudzību, lai novērst terorismu apdraudējumu no vienas puses un cilvēku tiesību ievērošanu mūsu pilsoņiem. Vai mums nevajadzētu veidot kopīgu likumdošanu vai vismaz kopīgus e, noteikumus vispārīgai komunikāciju uzraudzībai? Jo tagad ir valsts, kuras tos ievieš, e, citas tos neievieš un kļūst aizvien sarežģītāk saskaņot dalību valstu nostājas. Paldies! Vārds atbildēji. Paldies par uzdoto jautājumu. Pamatiesība aģentūra pēc Eiropas parlamenta pieteikuma sagatavoja ziņojumu par pamatiesībām un uzraudzību Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas tika sagatavots divos sējumos, pirmais pirms diviem gadiem un nākošais pirms pāris nedēļām, un tas tika veikts pēc parlamenta pieprasījuma, un tajā ir identificēti dažādi aspekti, kas ir vērojami dalībvalstīs, piemēram, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir likuma attiecībā uz vērtiecīgu uzraudzību, bet nav likuma attiecībā uz nevērtiecīgu uzraudzību. Un tad, kad jūs ierobežat cilvēktiesības, tā skaitā caur uzraudzību, tād, tā, ja, ir, ja nav likumi, kas. Uh, uh, regulē šādu uzraudzību, tad to nevar veikt likumīgi. Mēs neņemam vērā eh, pat pirmo būtiskāko legalitātes aspektu. Tāpat mums ir jādomā dalībvalstīs, kā to visu organizēt labāk, ņemot vērā prasmes, piekļuves eh, un citus jautājumus. Un visbeidzot, ļoti būtisks jautājums ir E, kompensācijas par nelikumīgu vai neautorizētu uzraudzību. Pamattiesība aģentūra e, šobrīd e, piedāvā neturpināt šo darbu papildus tam, kas jau ir paveikt. Paldies direktoram un pirms mēs pārējām pie uh, otrās jautājuma kārtas, kurš pirmais runātājs būs Milāns Zvers. Es uh, vēlētos uh, uzdot jautājumu no savas puses, par kuru esmu um, daudz domājusi. Tas attiec uz sadarbspēju. Par šo jautājumu runāja ļoti daudz kolēģi, un tas ir komisijas priekšlikums, kurš šobrīd ir um, Eiropas parlamenta darba kārtībā. Un kas sasaistās ar pamatiesību aģentūras darbu? Es vēlētos metodoloģiskā vai pedagoģiskā veidā jums jautāt, direktor kungs, kuri elementi vieš bažas aģentūras darbā, varbūt aģentūra jau ir tos izvērtējusi, un tas ir ļoti nozīmīgi mums runājot pār līdzsvaru un pa mūsu dokumentu sagatavošanu dzirdēt pamatiesību aģentūras viedokli pār šiem jautājumiem. Un, ja jūs varbūt nevarat uzreiz atbildēt uz šo jautājumu, jūs varētu to darīt pēc kāda laika, jo priekšlikums ir uz galda un tā vai citādi tas aizstās ar eh, kolēģu šodien uzdotajiem jautājumiem jums. Es Eh, arī šķiet pārsniedz atvēlēto runas laiku, bet chronometrs nebija ieslēgts. Taču tagad es dodu eh, vārdu Milanam Zveram, un pēc tam jūs, direktori, varēsiet atbildēt uz jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, ka mēs tikai decembra beigās saņemam komisijas analīzi, tātad esam tikai uh, tā um, ierobežot novērtējuši šo dokumentu. Bet mēs esam konstatējuši, ka ir divas jomas, kurās mūsuprāt būtu jābūt piesardzīgiem. Varbūt tur nav jā, no, jāsatrauc, bet jābūt piesardzīgiem. Tātad ir elementi, kas tiek piedāvāti, bet uh, tos neizskatīja, neegzaminēja augstlīmeņa ekspertu grupa. Pirmkārt, uh, attiecībā uz uh, dažādu identitāšu atklāšanas kapacitāti un otrkārt uh, trešo valstu valsts piedrīgo identifikācija pa, uh, sabiedriskās drošības uh, nolūkos, kā tas ir noteikts nacionālajā likumdošanā. Uh, šie jautājumi vienkārši netika pienācīgi uh, izskatīti augst līmeņa darba grupā, līdz ar to ar tiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Un e, bija vēl dažas jomas, e, mēs pie tā vēl strādājam, bet e, tātad jomas, kurās mūsu priekšlikumi ne, tika ņemt vērā un citur savukārt tā nenotika. Viens ir saistīts ar apelācijas procedūru ieviešanu, runājot par kļūdām. Tātad kļūdas ir iespējams un tāpēc ir jābūt apelācijas procedūrām, lai varētu vērsties pret šādiem pārkāpumiem. Uh, Un tas ir eh, spēcīgāk jānostiprina eh, no likuma normās, jo īpaši runājot par bērniem. Eh, bērniem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Ir datu uzglabāšanas jautājumi attiecībā uz bērniem, kas uh, nenotiek, ja ir runa par uh, pieaugušiem. Piemēram, ja bērns šķērso robežu vecāka uh, um, pavadībā, kāpēc šim faktam ir jāskalabājas viņa datos visu viņa dzīvi, piemēram, tad, kad viņam bija seši mēneši. Un šajā kontekstā es piedāvātu datu dzēšanu zināmā brīdī. Un mūsu priekšnovērtējums uh, ir tāds, ka uh, šādas uh, iespējamas kļūdas varētu tātad vajadzētu vairāk uzsvērt, identificēt. Un mēs arī piedāvājam labāk respektēt nepieciešamības un proporcionalitātes principus, un mēs piedāvājam tādu kaskādas sistēmu savietojumības jau sadarbspējas uh, ietvarā. Proti, ka uh, zinām sistēmas, kā piemēram Eirodak, varētu uh, ielūkoties tikai tad, ja informācija netiek atrast citās sistēmās, kas ir tiesības argājošām iestādēm pieejamas. Tātad, uh, Um, mēs uzsveram, ka uh, šeit ir jābūt tādai pakāpju veida sistēmai. Tie ir tie elementi, ko mēs identificējām uh, tagad sākotnējā posmā, un mēs uh, labprāt par to runāsim vēl vēlāk, kad būsim veikuši rūpīgāku izpēti. Paldies, direktor kungs, par jūsu darbu, un paldies par jūsu atbildēm, un es domāju, ka mums noteikti vēl būs iespējas diskutēt par šo tēmu Eh, vajadzīgo līdzsvaru, kas ir jārod starp šiem ļoti svarīgajiem instrumentiem cīņā pret terorismu. Jo īpaši jautājums, ko jūs uzsvērāt, kā tāds, tādu, kas ir eh, jāizstrādā eh, uh, tālāk par dažā, da, dažādām identitātēm. Un manā valstī, Francijā, piemēram, šie uh, uzbrukumi parādīja, cik izskatās ir vienkārši cilvēkam darboties ar dažādām identitātēm. Uh, Tad mums ir jāstrādā pie tā, lai sistēma patiešām varētu aizsargāt um, Eiropas pilsoņus. Un tagad uh, došu vārdu Milanam Zvēram, lai viņš var uzdot savu jautājumu, lūdzu. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča. Paldies, uh, priekšsādātais kundze, par uh, to, ka devāt man vārdu. Paldies, direktora kungs, par jūsu pētījuma prezentāciju. Vai jūs man varat dzirdēt? Ļoti labi. Lūdzu, ļaujiet man uzdot jums vienu jautājumu. Es labi zinu, kā jūs strādājat un kādu darbu veic jūsu aģentūra Vīnē. Daudz, kas uh, ir darīts pēdējo gadu laikā, lai aizsargātu cilvēktiesības. Bet es gribētu uh, pastāstīt uh, jums uh, par kādu ideju, kas man kādu laiku nodarbina. Es nezinu, vai tas tiešām tā ir. Jūsu aģentūra strādā pie cilvēktiesībām un pamatiesībām, bet tad, kad es lasu jūsu ziņojumus, es bieži vien redzu, ka tā vietā, lai strādātu pie pamatiesībām, jūs bieži vien skatāt tiesības, kas attiecas uz otrās un trešās uh, paudzes cilvēkiem, uh, kultūras tiesības, LGBT tiesības un tā tālāk, bet ir uh, piemēri postsociālismu valstīs, piemēram, kad uh, pagātnē nodarītie kaitējumi joprojām nav kompensēti, piemēram, ir konfiscēts īpašums, bet cilvēki joprojām vēl 25 gadus pēc uh, Uh, noteikumu maiņas uh, nav uh, atguvuši šos īpašumus. Piemēram, 45. gadā, 1945. gadā cilvēkam ir konfiscēts īpašums, un tas joprojām nav atgūts, vai, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu, un nav šīs tiesības pilnībā garantētas vēl visās valstīs. Tad, tad es gribētu, lai jūs pievērstos arī šāda veida tiesībām. Paldies! Merci de votre... Paldies par jūsu jautājumu, direktor kungs. Paldies, un uh, esmu tiešām ļoti pateicīgs par šo jautājumu, jo man uh, tā tad ir iespēja uh, precizēt, kā mēs uh, uh izvēlamies pie kā strādāt. Um, pamatiesība aģentūrā ir jāstrādā pie to tiesībām, kas ir vismarginalizētākie, bet, protams, mums jāstrādā arī pie tā, lai visu cilvēku pamatiesības sabiedrībā tiktu ievērotas. Citiem vārdiem sakot, lai uh, varētu turpināt strādāt, mums ir uh, jāstrādā pie to cilvēku tiesībām, kuri ir visizstumtākie, bet mums ir arī jāstrādā pie tā, lai cilvēki saprastu, ka cilvēktiesības ir visiem cilvēkiem, un tāpēc mums ir jāstrādā pie vecāku uh, cilvēku un arī pie bērnu cilvēktiesībām. Un gribu piebilst arī to, ka tādējādi varam izskaidrot arī to, uh, kāpēc pēdējā laikā esam strādājuši pie socioekonomiskajām tiesībām uh, savā darbā. Un tomēr mūs formāli ierobežo uh, mūsu uh, juridiskais pamats. Pirmkārt, tas ir uh, eh, daudzgadu ietvers, kas nosaka tās jomas, pie kurām varam strādāt. Un tas arī nosaka lielāko daļu mūsu aktivitātes jomu. Ja kāda tematiskā joma nav daudzgadu ietvarā, tad uh, mēs esam ļoti ierobežoti strādāt pie šiem jautājumiem. Mūs ierobežo arī tas, ka mēs esam izveidot pirms trešā pīlāra, tātad mēs pēc paši savas iniciatīvas nevaram eh, policijas un tieslietu sadarbības jomā strādāt pie jautājumiem, un tas, protams, ierobežo mūsu iespēju strādāt pie tādām lietām kā taisnīga tiesa, piemēram. Un aģentūra jau sen uzskata, ka šie eh, mūsu pamatregulas ierobežojumi būtu jāceļ, un mēs uh, ļoti ceram, ka parlaments varētu atbalstīt e, šādu uzlabojumu, lai mēs varētu dot labāku ieguldījumu mūsu sabiedrības darbā. Paldies, direktor kungs, paldies par atbildēm, par e, piedāvātajiem e, rīcības virzieniem un paldies to, ko teicāt par mūsu kolēģi Milānu teikto. Un tagad noslēgumā došu vārdu Džefijam Varordanam, kurš gribēja izteikties. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kundze. Oflahertī kungs, jūs uh, uzsvērāt, ka jūsu uh, pienākums ir aizsargāt minoritāšu cilvēktiesības, un es gribētu ieteikt, ka galvenokārt mums vajadzētu domāt par uh, visas sabiedrības cilvēktiesību aizsardzību. Mūsu diskusija un uh, Eh, tās atbildes, ko saņēmām, eh, atsaucas uz spēkā sošo likumdošanu, bet es gribētu šīs komitejas eh, darbu skatīt tādā kontekstā, ka mums ir jāpiedāvā izmaiņas, kas būtu jāveic, jo pretējā gadījumā šāda komiteja nebūtu vajadzīga. Tātad, vai jūs atzīstat, ka būtu vietas, kuras būtu uzlabojums cilvēktiesību likumdošanā, ņemot vērā terora draudus? Lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Jā, um, visu cieņu cilvēki parasti pēc tam saka kaut ko negatīvu, bet uh, tik un tā es gribētu teikt visu cieņu, bet manuprāt, es ļoti skaidri pateicu, ka mēs uh, uh aizsargājam visu cilvēku, cilvēktiesības un pamatiesības, uh, visu cilvēku tiesības, kas dzīvo 28 dalībvalstīs. Uh, Un es eh, domāju, ka, eh, jā, arī savos jautājumos eh, parādīju, ka mēs esam gatavi strādāt pie visu cilvēku cilvēktiesībām. Bet uh, mums ir jādomā par visu sabiedrības locekļu cilvēktiesībām, jo īpaši pievēršoties tiem, kas ir visneaizsargātākie, un tāpēc, jo īpaši pievēršamies Romiem pievēršamies eh, pazudušo bērnu situācijai, un šo sarakstu varētu turpināt eh, gandrīz bezgalīgi, ņemot vērā tās jomas, ko jūs minējāt. Runājot par to, vai likums būtu jāmaina. Tas nav pamatiesība aģentūras mandāts ieņemt viedokli par šādiem jautājumiem, tāpēc došu savu personīgo viedokli. Un tas ir sekojoši. Mēs uh, Um, lielā mērā apvienotās karalistes uh, vadībā esam aktīvi strādājuši pie cilvēktiesību ietvara, kas darbojas, un mums uh, nevajadzētu to kritizēt, uh, kā to dara presa. Mums vajadzētu paraudzīties, kas tas ir, uh, ko tas var panākt, un, manuprāt, mūsu cilvēktiesību ietvars ir uh, ļoti labs, tas darbojas, un es gribētu atzīt Winstona Čērčila uh, darbu uh, Uh, tajā, ko esam sasnieguši līdz šim brīdim. Paldies! Liels paldies, uh, Franciski! Ja mums ir vesels teiciens par to, ka tas tiek atbildēts. Uh, bet paldies par šiem noslēguma vārdiem. Un paldies, ka jūs piedāvājāt uh, tos darbības virzienus, kuros vajadzētu strādāt. Paldies, ka ieradāties pie mums, ka bijāt pieejams un uh, par to, ka jūs uzturat ciešas saiknes ar uh, vairākām parlamentu komitejām un šodien, jo īpaši ar mūsu komiteju. Paldies, ka atvēlējāt mums savu laiku un ka uh, pieņēmāt šo ping-pong sistēmu. Mm Tā ir sistēma, kas uh, kolēģiem ļoti patīk, uh, jo uh, līdz ar to viņi uzreiz var, kā teikt, tieši saistē saņemt atbildi uz savu jautājumu. Liels paldies jums! Un jūs varat palikt, ja vēlaties. Merci beaucoup et pour, pour interrompre, on continue de, de travailler de voir. Eh bien, merci, merci. Nous sommes... Paldies, un ar prieku mēs tagad uzņemam mūsu vidū tiesību sargu. Tāds ir pašreizējais Žaktu Bonamats. Dārgais Žak, dārgie kolēģi, mūsu sanāksmes otrajā daļā. Mineral Vasseur. Mais c'est ça. Non, non, je prie que. Ah. Je prie que... Es gribēju tikai minerālu ūdeni. Saka viesis. Tā tad, kolēģi, vēlreiz ziņoju, ka mēs šodien uzņemam mūsu vidū Žaku Tubonu, kurš ir Francijas tiesības sargs, un piekrita uzstāties mūsu sanāksmē šī gada sākumā. Viņš. Um, Viņa vārds ir nelas, neretlasāms avīzēs manā valstī Francijā. Tāpat eh, Žaks Tubons atgādināšu. Viņš ir strādājis gan um, valdībā, pirmā plāna matos, gan parlamentā. Jūs bijāt Francijas parlamenta deputāts, jūs. Um, bijāt mūsu Eiropas parlamenta deputāts no 2004. līdz 2009. gadam, un daudzi no klātesošajiem ir strādājuši kopā ar jums. Tāpat arī jūs strādājāt ļoti prestižajā amatā, kas ir uh, Francijas kultūras ministrs. Atcerēsimies eh, arī jūsu veikumu šajā sakarā, kas ir ļoti nozīmīgs arī uh, E, Eiropas parlamentam, kas atbalsta multilingvālismu, tāpat jūs bijāt arī tieslietu ministrs 90. gados, tas ir ļoti uh, Eh, būtiski mm, zināt mūsu komitejiem. 2014. gadā Žaks Tubons tika izvirzīts tiesības sarga amatam, un viņš arī tika šajā amatā apstiprināts. To veids Francijas parlaments. Šis, eh, š, tas ir sešu gadu mandāts, kurš sākās 2014. gada jūnijā, tā tad jūs esat savu pilnvaru praktiski vidusposmā, un tiesības sargs, kā jau to norādāmāt nosaukums, aizstāv pilsoņu tiesības pret administrāciju, kā arī jūsu rīcībā ir īpašas prerogatīvas tiesību veicināšanai, bērnu tiesību veicināšanai, Eh, izvirzīšana eh, izskan reti cīņa pret diskrimināciju, e, ētikas ievērošana, kā arī prerogatīvas drošības jomā un skatot mūsu rīcībā esošo leģislatīvo arsenālu, uz kuru balstās cīņa pret terorismu Francijā, Žaks Stubons mums parāda ne tikai savas personības daudzšaitnainumu, bet arī savu pilnībo, pilnīgo neatkarību un lielo gara un spriešanas brīvību gadījumos, kad ir jāvēršas pret jebkāda veida pārkāpumiem, taiskaitā analizējot izmeklēšanas tehnikas vai arī uh, piemērojot ārkārtas stāvokļu ieviešanu un drošības eh, pasākumus, kas būtu vai mājas arests vai atrašanās uzraudzībā un citi jautājumi, kas ir būtiski Francijā. Un arī citur Eiropā. Žaktubonu ar lielu prieku mēs jūs šodien uzņemam, jo pašreizējā kontekstā un skaidrojot pamat tiesību jautājumus cīņā pret terorismu, ir būtisks jautājums mūsu komitejām. Mēs strādājam īpašā parlamentārā komisijā, un mēs ļoti labprāt dzirdētu jūsu izklāstu, jūsu pieju, un arī aicinām savu izklāstu veidot pēc ping-pong principa. Tas katrā ziņā būtu ļoti noderīgi mums šīs eh, dienas sanāksmē. Un tagad bez eh, gariem ievadiem es došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, godējumie deputāti, vēlos novēlēt, un klātesošie novē, vēlos novēlēt jums visiem laimīgu jauno gadu. Šis gads būs ļoti svarīgs Eiropas Savienībai īpaši. Un tāpēc es vēlos Eiropas parlamentam novēlēt veiksmīgu gadu un veiksmīgu darbu. Priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu un paldies par jūsu skatījumu, ka es varētu nākt ar savu sniegumu jūsu komitejas darbā. Ja pagājušais gads bija nozīmīgs Eiropas um, Savienībā, Eiropas parlamentā šajā jomā, jo jūs gan pieņēmāt E, terorismu direktīvu martā, un jūs izveidojāt īpašo e, ter komiteju. Turklāt jūs arī vēlējāties dzirdēt mūsu viedokli. Un īpatnība šeit ir tā, ka Francija ir izveidojusi pēc tam, kad tā tika skarta uzbrukumos, ir izveidojusi vairākus noteikumus, kas atšķiras no tiem, kas darbojas citās Eiropas Savienības valstīs. Tāpat priekšsēdētāji norāda, ka es augstu novērtēju jūsu uzaicinājumu, jo ārpus um, jūsu darbā cīņā pret terorismu, jūs strādājat grupā pār bērntiesību ievērošanu, un arī tas ir viens no jautājumiem, ar kuru saskaros savās kompetencēs un ceru Eiropas Savienības līmenī gan komisijā, gan pamatīsība aģentūrā, gan parlamentā un vispārīgāk runājot Eiropas Savienības darbībās eh, gūs aizvien lielāku nozīmi, jo, lai gan Eiropas Savienība ir pievienojusies starptautisko bērnu tiesību konvencijai, tāpat kā dalībvalstis, Eiropas Savienība šajā jomā nav paudusi pārāk lielas aktivitātes, un es domāju, kam būtu nozīmīgi, ja mēs Eiropas bērnu tiesība aizsardzības asociācijā, ko mēs devējam par INOK un plašākā veidā, be, mēs varētu un konferencē, kuru vada Francijas bērnu ties, eh, eh, eh, Francijas tiesības sargs, mēs varētu darīt vairāk. Katrā ziņā kolēģi, arī daudz to jums, eh, ar kuriem esmu sastrādājies šeit agrāk, es atpazīstu, un man būs ārkārtīgi liels prieks piedalīties šajā viedokļa paiņā šodien, uz kuru jūs mani esat aicinājuši, lai runātu par stāvokli mūsu valstī, Francijā, pēc 2015. gada un vairākās jomās tā ir situācija, ar kuru saskaras visa Eiropa. Ir bijuši terorisma atentāti īpaši smagi, ir noteikts ārkārtas stāvoklis, ir pieņemti vairāki antiterorisma likumi un drošības likumi. Un kopš 1. novembra ārkārtas stāvoklis ir atcelts, un mēs darbojamies ierastajā tiesību režīmā. Tāpat es arī jūs iepazīstināšu ar tiesību sargājušo spēku ieteikumiem šajā jomā. Un, protams, kā pamatiesību aizsardzības eh, institūcija, mēs runāsim par to ietekmi, kāda varētu būt antiterorismu likumdošanai uz eh, individu tiesībām. Un arī tas ir viens no jautājumiem, kāpēc jūsu komiteja ir izveidota. Tāpēc uzreiz vēlos norādīt, ka es jūs Es ļoti daudzos aspektos piekrītu pamatiesība aģentūras direktoram Mikēlam Fahetiem, tīpaši tajā, kas e, attiecas uz diskriminācijas novēršanu, uz tādas pastāvēšanu, uz daudziem jautājumiem e, migrantu sakarā un, protams, arī uz to, ka ir jāatrod līdzsvars starp drošības uh, nodrošināšanu un brīvības ievērošanu. Tas, kas notika Francijā pēc 2015. gada cīņā pret eh, terorismu visos vārdos. Terorisms un it īpaši tas terorisms, eh, kuru šodien īsteno viena zināma organizācija, eh, kurā ir ar barbarisku ideoloģiju, pārbauda mūsu demokrātijas principus, mūsu vērtības, tiesiskumu un cilvēktiesību aizsardzību. Un tas ir pašā centrā tiem instrumentiem, kuru dēļ jūs strādājat, es, es strādāju un kas ir pamats Eiropas Savienības darbībai konvencijas par cilvēktiesībām, brīvībām un mūsu konstitucionālai principi ikvienā valstī, kas veido mūsu tiesiskumu. Un it īpaši Francijas gadījumā jārunā par 58. gadā Eh, konstitūciju, eh, konstitucionālās padomas tiesu praksi Francijas sakarā. Un šajā kontekstā, un ļoti labi to norādīja pamatiesība aģentūras direktors, eh, dalība valstu uzdevums ir nodrošināt drošību un sekot tam, lai tās pamattiesības, kas ir dzīvots, eh, lai fiziskā integritāte netiktu apdraudēta, lai to aizsargātu mūsu demokrātiskās valstis. Un lai tiktu spērti soļi, kas ir nepieciešami, lai šādu drošību nodrošinātu, lai mūsu rīcībā būtu eh, instrumenti, kā novērst terorisma draudus. Bet uh, Šie leģitīmie pasākumi var pārkāpt tiesības un brīvības, tāpēc, ka šie pasākumi konkrēt uz tiem skatoties jauno uzraudzības tehniku attīstība, personas datu uzkrāšana un jaunu nacionālo uh, failu eh, uzkrāš, eh, veidošana, kā tas ir PNR gadījumā, represiju Eh, pastiprināšanās, jaunu kriminālu pārkāpumu eh, parādīšanās un preventīvie pasākumi tīpaši, kuri ir ierobežojoši un pat brīvību eh, atņemoši, kas pats netiek pakļauts tiesu varai, radikalizācijas novēršana. Tā Eh, papildus drošības spēku izvietošanu mūsu ter teritorijās, tā izskaitā mm, bruņoto spēku, jo eh, mums eh, nav tradīcijas, ka sabiedriskās kārtības uzturēšanu veids militārie, nevis civilē spēki. Francijā savukārt mums ir operācija, ko mēs dēvējam par Salčinēlu, jeb sarkarēvis, eh, eh, tāpat eh, drošības pasākumu transportā un sadarbības pasākumi starp valstīm, kas atsevišķos gadījumos ir tuvi suverenitātes ierobežojumi. Šie pasākumi ir leģitīmi, bet mums ir jautājums kas nerad izskan, ko es no jau sev divus ar pusi gadus uzdodu, pat vairāk. jo tas nesākās tikai ar eh, ārkārtas eh, situāciju, kura tika izsludināta 2015. gada novembrī, bet eh, mēs atzīmējam šodien, šogad, šodien trešo gadskārtu kopš tika veikts uzbrukums satīriskajam izdevumam Šarlī Ebdo. Tas notika 7. janvārī 2015. gadā, un priekšsēdētāji jūs arī norādījāt, uh, E, izziņas likums, kas ir pieņemts 2015. gada jūlijā, kur sagatavošanais piedalījos, tas viss rada man jautājumus, un es turpins jau tos uzdot, vai šie nosacījumi ir nepieciešami ņemot vērā esošos leģislatīvos pasākumus, vai šie pasākumi ir ar pievienoto vērtību, vai tie ir vienkārši politiska rakstura pasākumi, vai tie ir reāli darbojošas e, un efektīvi, un vai mums uz uzbrukumiem ir jārieģē ar mūsu brīvības sama, samazināšanos, pieņemot e, pasākumus, kas ir ierobežojoši, brīvība atņemoši, vai vislabākā atbilde eh, būtu neatbildēt uz barbarismu, saglabājot drosmi cīnīties ar mūsu ieročiem, kas ir brīvību un cilvēktiesību ieroči. Es nevēlējos citēt bet to darīšu Francijas konstitucionālās eh, padomas priekšsēdētāju, kurš sacīja, ka mēs, samazinot savas brīvības, pat paši kļūtu par teroristu atbalstītājiem. Tāpēc cīņa pret terorismu jānotiek gan. Uh, eh, likumdošanas ietvaros ievērot cilvēktiesības, brīvības, un tā ir ikviena atbildība, un turklāt 23. pantā terorismu direktīvā ir norādīts, ka šajā direktīvā aprakstītie pasākumi ir jāīsteno respektējot pamat tiesības un 17. gada 15. marta direktīvas tekstu. Taču mēs zinām, ka mūsu valstīs un Francija arī to ir piedzīvojusi sabiedriskās domas iespaidā, emociju iespaidā. E, ir jārunā skaidri, es esmu tā, tāds pats kā jūs, tāds pats kā visi. Arī es baidos, visi baidās, un pēc atentātiem, pirms atentātiem, ik viens uzdod sev jautājumu par to, kad tas atkal var atsākties kompetentie dienesti turpina apgalvot, ka draudu līmenis vēl aizvien ir augsts, līdz ar to sabiedriskās eh, domas iespaidā tiek pieņemti jauni pasākumi, bez, un tas ir eh, raksturīgi visās mūsu valstīs, ir tīpaši Francijā, pietiek redzēt to, kas notiek eh, Dānijā, Beļģijā, Nīderlandē vai Spānijā, Itālijā, Vācijā, visās mūsu valstīs. Nenotiek eh, reāla diskusija pār šo jautājumu, jo sad, sabiedrības uh, apjukums noved un apstulbums noved pie tā, ka uh, mēs pieņemam pasākumus, kur ir vairāk uh, ierobežojoši nekā brīvības aizstāvoši. Un aizvien lielāks uz, uzsvars tiek likts uz drošības jautājumiem. Atcerēsimies parlamenta diskusijas, tas ir, manuprāt, uh, Eh, likums, kas tika pieņems 2016. gada jūlijā, un tekstā bija runa par iespēju aizturēt kādu uz stu, noteiktu stundu skaitu bez autorizācijas no augstāk stāvošām institūcijām. Tās bija vienīgās debatas, kuras notika 4 vai 5 stundu garumā ar antagonistiskiem aspektiem, tajā laikā bija sociālistu vairākums un labējo opozīcija. Un arguments, kas nepārtraukti izskanēja, bija apgalvot eh, oponentiem, kā, dārgie kolēģi, jā, mēs darām to, ko jūs sakāt, un nepieņemam šos eh, pasākumus. <clears throat> Kāda būs atbildība, ja rīt kāds terorists, pateicoties faktam, ka mēs neesam šo četru stundu aizturēšanas pasākumu, izdarīs terorismu atentātu. Kāda būs jūsu atbildība upuru un Francijas tautas priekšā? Arguments, kas ir pilnībā mm, noteikts demokrātiskā sistēmā, kur cilvēki tiek ievēlēti, protams, diktatūrā jūs varat darīt, ko vēlties. Bet šajā gadījumā debatas, kuras eh, notika un nostājas, kuras tika pieņemtas, ir ārkārtīgi grūti saistāmas, bet arī grūti piedāvājamas izpratnē, jo tik tiešām pastāv doma, ka it viss ir jādara, un tad, kad mēs sakām viss, tad uh, Es, man nerūp eh, brīvības, aizsardzība, garantijas, lai tiktu novērsts vai e, represēts šāds terorakts. Un tieši tā arī viss notika Francijā. Tādējādi šajā sakarā pēc 13. novembra un tas notika 14. novembrī, jo Francijas prezidents izlēma saskaņā ar savām likumiskajām pilnvarām ar 14. novembra naktī pieņemto dekrētu pēc 13. novembra atentātiem Parīzē, kas tur notika pulksten 22. vakarā, viņš pieņēma lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli. Un tobrīd Francija spēra šo soli, tas notika Francijā, tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, tas tika pagarināts piecas reizes līdz 1. novembrim, precīzāk 31. decembrim 2017. gadā. Tas bija spēkā praktiski divus gadus, lai gan ārkārtas stāvoklis, kas jau pēc definīcijas ir pagaidu un īpašs un ārkārtas stāvoklis. Un šī visā šajā periodā atgādina to, un to ir svarīgi zināt, mēs piemērojam e, Eiropas cilvēktiesību konvencijas 15. pantu, ka mēs varam pieņemt pasākumus un spērt soļus, kas atkāpjas no e, konvencijas. Taču ar 1. novembri tas ir beidzies, mēs vairs e, nevaram to piesaukt. Un It visā ir jārespektē konvencija un Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse paralēli Francija ir ieviesusi vēl citus instrumentus, es jau nosaucu 16. gada 3. jūlija eh, likumu, un raksturīgi ir tas šajā tekstā, ka šie teksti, kuri tika pieņemti skaidrā atmosfērā, netika pārbaudīti to atbilstību konstitūcijai pirms tos izsludināja valsts prezidents. Nevienā gadījumā 60 deputāti vai 60 senatori nevērsās konstitucionālajā padomē, lai pārbaudītu, ka nosacījumi šajā gadījumā brīvības ierobežojoši atbilst konstitucionālajiem principam un tagad neliela atkāpe. Līdz ar to šodien šo pasākumu konstitucionalitāte tiek ļoti rūpīgi un lēnām pētīta mēnešu garumā saskaņā ar procedūru, ko mēs dēvējam konstitucionalitātes prioritāte, daudzās citās valstīs tāda pastāv, un tādējādi strīda gadījumā tiek eh, pacelts konstitucionālās prioritātes jautājums, viss process eh, tiek pārtraukts un visa lieta tiek nodota konstitucionālai padomēji. Vai nosacījums šajā gadījumā attiecībā pret to vai citu personu atbilst konstitūcijai? Un jau septiņas reizes eh, caur šiem konstitucionalitātes pasākumiem bija spēja norādīt, kā atsevišķi nosacījumi jau sākot ar 2013. gadu nebija atbilstoši konstitūcijai. Šis steidzamības princips, es nevēlos to detalizēt, ir šajā sakarā jānorāda, kā tas nepastāv, ārkārtas princips nepastāv konstitūcijā, valdība vēlējās to e, konstitucionalizēt, bet process netika pabeigts, jo tas bija saistīts, eh, bija vēl viens jautājums saistīts ar šo konstitucionalizāciju, un tas bija jautājums par pilsonības atņemšanu dubultpilsoņiem. Un šīs jautājums, kas eh, bija nopietnā pretrunā ar Francijas pilsonības principiem, Eh, tas arī noveda pie tā, ka protests netika pabeigts. Šeit ir runa par 55. gada likumu, lai varētu stāties pretī tam, ko mēs to, to laiku saucām par Alžīrijas notikumiem. Tajā laikā vai Alžīrijas karš šodien šis režīms lielos vilcienos parādz iespēju administratīvai pārvaldei pieņemt brīvību ierobežojošus pasākumus, kuri ārpus ārkārtas stāvokļa ir tikai tiesneša rīcībā. Šajā gadījumā tas būtu prefekts, kā administratīva lemējiestāde, policijas amatpersona, kas var lemt par arestu, eh, mājas arestu, eh, kulta vietas slēgšanu un tā tālāk, kas var lemt par uh, identitātes pārbaudi, bagāžas pārbaudi. Tie ir ārkārtas pasākumi. Un, protams, šie pasākumi var būt pagaidu, it īpaši tāpēc, ka tie pārkāpja būtisku principu, kas ir ierakstīts mūsu konstitūcijā un pastāv arī citās demokrātiskās valstīs, ka pamats brīvības aizsargā tiesu vara un tikai tiesa var atņemt brīvību kādai personai un uh, neviena administratīva amatpersona nav tiesīga to darīt. Bet, protams, paralēli ārkārtas stāvoklim, un par to es runāšu tālāk, ir vesela rinda ar eh, tiesībās ierakstītie pasākumiem, ka Un jānorāda, ka pēc 1. novembra ir atcelti vairāk ārkārtas nosacījumi, taču citi, kuri nepastāvēja pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas, tādi šobrīd pastāv. Un šobrīd, kad cilvēku tiesību konvencijas 15. pants nav spēkā, tie atbilst, vai tie atbilst konvencijas principiem, runājot par Strasbūras konvenciju. Un arī tika norādīts ka, par to, kā mēs eh, rīkojāmies šī perioda laikā. Es pārāk daudz detaļas sniegt nevēlētos, bet ko tad mēs darījām? Es nepārtraukti paudu viedokli šajā sakarā. Nereti tas eh, bija pretstraumi eh, attiecībā uz sabiedrisko domu un uh, valdošo politisko šķīrumu. Mēs ieturējām savu nostāju par to, kā drošības jautājumi un tiesību un brīvību ievērošana tiktu nodrošināta, un lai starp drošību un brīvību kursors netiktu pārlieku pā nobīdīts uz drošības uh, aspektiem. Tāpat arī es norādīšu, ka lai nomainītu ārkārtas stāvokli, tika pieņems drošības likums 30. oktobrī Francijas valdība izdara izvēli par labu drošībai un kas mūsu prāts grauj šo līdzsvaru. Otrakārt, visā šī perioda laikā mēs saņēmām pieprasījums no personām, kuras ir skāruši eh, šie pasākumi, aptuveni 110 prasības, un Mēs esam izskatījuši visas situācijas personām, kuras skāra izmeklēšana, kratīšana, eh, mājas aresti un tā tālāk. Aptuveni viena trešā daļa no šīm prasībām attiecībām uz drošības ētiku, tas nozīmē policijas spēku darbību un administratīvo kratīšanu norisi mēs varējām atbildēt eh, uz visiem šiem pieteikumiem. Mēs sagatavojām ieteikumus, kā pasākumi ir jāizteno ieteikumus eh, kratīšanai, kas notiek bērna klātbūtnē, un valsts padoma, tieši tāpat kā administrācija, ņēma tos vērā. Mēs sagatavojam ieteikumus par kratīšanas veikšanu, par protokolu atskaišu sastādīšanu un to, kas ir jāiesniedz personai, kas pakļaut kratīšanai. Mēs nodrošinājām ident, e, kompensācijas e, kratī, e, par kratīšanām un valsts padomi savā dzinumā pieņēma, ja es drīkstu izteikties, pozitīvāku nostāju attiecībā pret kompensācijām, kuras varēja tikt īstenots tikai tad, ja bija pierādāms nopietnas pārkāpums no administrācijas puses, kas, protams, ir praktiski neiespējami. Tāpat arī mēs, mēs skatījām mājas aresta noteikšanas gadījumus, piemēram, kāds skolas audzēknis tika, viņam tika piemērots mājas arests, viņš nevarēja vairs apmeklēt skolu, un mēs pieprasījām viņa mājas arestu ievērošanu ārpus stundu laika, jo pretējā gadījumā viņš nevar apmeklēt skolu. Tas nav smieklīgi, jo tad, kad 15. gada novembrī un decembrī šie pasākumi tika pieņemti liela spiediena apstākļos, tad eh, pagājušajā vasarā tika pieņemti lēmumi, kuri, kurus eh, jūsu komisija varētu izpētīt pār to, kā tiek eh, nodrošināts kompensācijas terorismu upuriem. Es zinu, ka ir eh, daudzi, kur strādā pie šī jautājuma, kuriem tas ir nozīmīgs, un mēs paredzējām veselu rindu pasākumu šādu kompensāciju izmaksai. Tāpat arī mēs esam strādājuši pie blakus zaudējumiem ārkārtas stāvoklī, piemēram, kāds, kāda no personām ir tikusi pakļauta pakrī, eh, pakrī, kratīšanai un attiecīgi kāds no šīs personas tuviniekiem tiek izsaukts pie savu vadītāju un atlaists pie darba šādas kratīšanas dēļ. Un visbeidzot, ārkārtas stāvokļa pasākumi tika izmantoti un neredz sagrozīti, lai īstenotu kārtības nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka steidzamības pasākumi nerad tik izmantoti bez tiešas saist, saistības ar terorismu, lai novērstu manifestācijas vai grupēšanos 16. gada pavasarī Francijā bija manifestācijas pret likumu uh, kas eh, bija cerēts, lai grozītu darba likumu, lai varētu pieņemt tā saucamo Elkomrī eh, likumu Francijā. Un pēdējais punkts, par ko es vēlos runāt pēc steidz ārkārtas stāvokļa, kāds ir pašreizējais stāvoklis. Un šajā sakarā mums ir jārunā par 30. oktobra likumu, ar kuru tiek atcelts ārkārtas stāvoklis, un tiek noteikti rinda pasākumu, par kuriem valdība publiski ir paziņojusi par to, kā šiem likumiem ir jābūt ekvivalentiem tiem, kuri darbojās ārkārtas stāvokļa laikā, un šim nolūkam likums iestrādā tiesībās nosacījums, kas ir ārkārtas stāvokļa nosacījumi ka ārkārtas stāvokļa atcelšana ir tīri retorisks pasākums. Tas ir, aizsardz, ir aizsardzības eh, perimetra noteikšana, kur iekšienē tiek kontrolētas um, personas, var tikt uh, iztaustītas personas, pārbaudīta bagāža, transportlīdzekļi, un šis drošības perimetrs atsevišķos gadījumos tiek noteikts kulta vietu slēgšana, kas bija paredzēta ārkārtas eh, likumā, ārkārtas stāvokļa laikā un kas ir tagad iekļauta. Kopējās tiesībās un kur ir norādīts, ka ja aktivitātes kulta vietā aicina uz terorismu aktivitātiem vai, tā, vai veic to apoloģiju, un man radās jautājumi vai idejas vai teorija. Nevar būt tas, ko iepriekšējās bijušās likumdošanās mēs dēvējām par uh, apziņas pārkāpumu. Tad, kāds tika norādīts, ka var attiecīga persona darbības e, vai uzskati var apdraudēt sabiedrisko kārtību. Mēs norādījām, ka šeit interpretācija var būt ļoti plaša, kas patiesībā dod iespēju noteikt individuālus uzraudzības vai citus pasākumus, mājas arestu e, ikdienas kontroles, pie, pieteikšanos, uh, vai ziņošanu par pārvietošanos, eh, aizliegumu uzturēties noteiktās vietās, eh, tikties ar noteiktām personām un visbeidzot to, ko mēs jaunajā likumā dēvējam eh, par atsavināšanu, kurā vai kratīšanas pasākumiem, kuros iepriekšējos gadījumos bija jāsaņem tiesneša atļauja, bet ar tādiem termiņiem, kas spētu reāli darboties, jo reālā gadījumā tiesnesim tiks norādīts, ka ja jūs nedosiet atļauju šobrīd veikt kratīšanu, pēc stundas varbūt par vēl ko dar tiesnesis grūti atbildams jautājums, taču tādā veidā ir izveidots likums. Turklāt, kā jau es tikko sacīju, mums ir šobrīd pastāvīgi darbojošs tekstu kopums, kuros, kurā lielā mērā ir iekļauti ārkārtas stāvokļa nosacījumi. Un radīsies jautājums pār šo tekstu konvencionalitāti, jo pagaidu un pastāvīgs uh, risinājums ir atšķirīgs lietas. Tāpat ir arī vesela rinda ar tekstiem, kuri stiprina leģislatīvu arsenālu. Un ir arī papildus nosacījumi terorismu novēršana, aizliegums atstāt teritoriju, eh, administratīvā kontrola personām, kas atgriež no ārzemēm, un par kuriem ir pamats uz, nopietnas pamats uzskatīt, kā tās ir iesaistījušās eh, terorismu darbībās vai var apdraudēt valsts eh, vai sabiedrisko drošību atgriežoties Francijā. Un, visbeidzot, četru stundu administratīva aizturēšana, kā tas ir norādīts 3. jūnija likumā. Arī šeit ir motivācija jāparedzēta, ka personas darbības var tikt saistītas ar terorismu aktivitātēm. Kopumā mēs uzskatām, kā arguments apgalvot, ka šis teksts nepārkā brīvības, jo ir jārieģē uz ārkārtas draudiem, kam nav bijuši līdzīgu, kas ir terorisms, taču nekur nav norādīts, kas ir terorisms, nav definīcijas, un mēs esam situācijā, kur Un kopš 15. gada beigām mēs esam nonākuši un dzīvojam aizdomu loģikā. Tas nozīmē, krimināla likumdošana, kriminālie pārkāpumi netiek saistīti ar faktiem un veiktu rīcību, bet plašākā veidā un uz aizdomu pamata ar personām, rīcībām, situācijām. Jau kopš 16. gada janvāra intervijā laikrastam Le Monde es sacīju un aicināju neatgriezties pie uh, Francijas revolūcijas un terora laika aizdomu laikmeta. Uh, Es sacīju, ka, protams, preventīvais darbs ir nepieciešams un tas ir jāstiprina, bet to uh, padarīt par represīvu mērķi par sevi uh, ir punkts, kurā mēs atgriežamies pie represīvas sabiedrības ja mēs satraujam piespiedu pasākumus no sodīšanas pasākumiem, tad šādu administratīvo un kriminālu uh, likumdošanu sajaukšana var novest pie bīstam stāvokļa, kur varētu izzust nevainības prezumcija. Viens no piemēriem ir pārkāpums, kas atti, eh, par terorisma tīmekļa vietņu apmeklēšanu, un jau divas reizes šis pasākums tika anulēts eh, konstitucionālā tiesā un norādīts, ja jūs vēlaties to paturēt, tad ir tam jābalstās uz konstitucionāliem pamatiem. Tāpat ir jāparedz pārkāpumu un soda līdzsvars ņemot vērā juridiskās drošības un paredzamības principus. Taču mēs esam ap atteikušies no šī ska, skaidrā domgājiena un tiesiskuma principiem. Un noslēgumā priekšsēdētāji piebildīšu, ka šodien mēs saskaramies mūsu valstīs ar uh, dubultu skatījumu uz kriminālo likumdošanu, kas ir ierins krimināla likumdošanu, terorismu apkarošanas krimināla likumdošanu, kas ir kļuvusi par savveidu administratīvo kriminālu likumdošanu, citiem vārdiem sakot, administratīvā veidā tiesības pieņemt lēmumus, kuri varētu ierobežot tiesības un brīvības. Un tādējādi 30. oktobra Eh, likumos eh, sacītais balstās nevis uz konstitūciju, bet uz uh, iekšējās drošības noteikumiem. Mēs esam pārējuši no justīcijas veidotiem tekstiem uz policijas un iekšlietu ministrijas sagatavotajiem. Un es domāju, ka mums šeit ir pamats pārdomām nākotnē, vēl jau vairāk tāpēc, ka situācija nebūtu nav unikāla. 2000. gadā savienu, apvienotās karalistes pretterorisma likums, kas pārēdz darbības, ko var veikt ostās, lidostās, kas dod iespēju aizturēt un pārbaudīt un izskatīt e, pasažierus, ir E, šī paša veida, kā arī aizdomas par iesaistīšanos teroristu darbībās, tiesības uzklā, uzkrāt biometriskos datus, e, vai telefona datus, Šie jautājumi ir šobrīd iesniegti starptautiskajā cilvēktiesību tiesā. Lūk, no manas puses tas būtu viss izklāsts attiecību, kas skār pastiprinātu sadarbību starp dalību valstīm, un tagad es arī, arī gribētu paust savu viedokli par pēdējo jautājumu, par kuru jūs runājat, kas ir sadarbspēja. Un 12. decembra komisijas ziņojums. Mēs esam sadarbojušies ar citām valstīm Strasbūras konferencē pagājušā gada septembrī. Uh, E, neformāla tīklo ietvaros, ko sauc Lipkan, kur piedalās aptuveni 15 organizācijas, kas strādā ar e, drošības ētikas jautājumiem e, Vācijā, Francijā, Spānijā, Beļģijā un šajā sanāksmē mēs salīdzinājām esošo pieredzi un mēģinājām pētīt šo visai sarežģīto jautājumu, kas attiecas uz līdzsvaru starp drošību un brīvību. Mēs uzrunājām arī Eiropas instances, taiskaitā Eiropas Savienību, lai varētu paredzēt starptautiskus mehānismus, ārējus mehānismus, lai varētu uzsākt pārdomu šajā sakarā un piesaistot uh, eh, eh, šīm darbam uh, attiecīgās institūcijas, un šajos ietvaros arī esmu aicināts jūsu komitejā. Leģitīmais eh, mērķis ir izglābt eh, cilvēkus, ir jāapkaro barbariskā organizācija, kas eh, rīkojas vēl nedzirdēt barbariski, un tā kā mēs strādājam bez robežu juridiskā tiesiskā telpā, mums ir jārespektē mūsu pašu brīvības un tiesības. Un, manuprāt, šeit ir runa par Eiropas Savienības atbildību. Jums šī atbildība ir jāuzņemas tad, kad jūs gatavojat Eiropas Savienības likumdošanas tekstu. Uh, Šodien tā ir direktīva, rīt tie būs citi teksti, un jūsu īpašajā komisijā pie tā ir jāstrādā, un tā strādās līdz šī gada septembrim. Tāpat arī Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz dalībvalstīm, lai tās varētu pašas respektēt šos principus, jo šajā jomā Mēs esam suverēnajās jomās, un suverenitāte ir eh, būs būtisks jautājums Eiropas Savienībā, un arī par šo jautājumu izteicās Flairtīkungs. Tāpat arī mēs runājam par kontrolas mehānismiem nacionālajā ziņā, un mēs uzskatām, ka uh, ārējās kontrolas, vai tās nāktu no pašas valsts vai no ārpuses, ir būtiskas. Mēs nevaram turpināt īstenot šo politiku, nerespektējot eh, nesaraujamā veidā brīvības, tiesiskumu, mūsu principus, un bez tā, lai nebūtu kontrols no autoritāšu puses, kuras atgādina nepār kāpt dzeltenās un vēl jau mazāk sarkanās līnijas. Un es domāju, priekšsēdētāji, ka jūsu komisija var būt ar šo īpašo lomu. Paldies! Bum. Paldies, Žanžāk Tubon! Paldies! Kā jūs eh, tika eh, plaši izklāstījāt šos jautājumus, jūs arī norādījāt uz demokrātijas vājajām pusēm. Mēs tagad sastopamies ar jauna veida pārbaudījumiem, ar tādiem izaicinājumiem, ko mums sviež eh, cilvēki, kas ļoti labi pārzina mūsu arī juridisko aizsardzību, visu šo sistēmu kopumā. Jūs uh, savu izklāstu veicāt balstoties tieši uz Francijas piemēra, un jāsaka, ka Francija ir Eiropas Savienībā viena no apdraudētākajām valstīm. Uh, tas tiek izjusts ikdienā, uh, draudu līmenis ir ārkārtīgi augsts. Un Jūs arī ļoti labi izskaidrojāt šo likumu par ārkārtas stāvokli. Un jūs pieminējāt arī to, ka vienmēr ir eh, jāievēro tiesiskums, nepieciešamais līdzsvars un gribēju arī pateikt, ka, protams, valsts drošība, iekšējā drošība ir tieši dalību valstu kompetencē un. Jāsaka, ka, protams, tas ir jautājums, kas ir ļoti aktuāls un saskaņā ar uh, sabiedriskās domas aptaujām cilvēkiem pirmām kārtām bažas sagādā drošība, pat, nu, tā ir augstāk šajā topā par bezdarbu. Nu, jā, mēs nevaram runāt tikai par Francijas un frankofonu valstu piemēru, bet Jūs runājāt arī par dažādām um, risku sistēmām, par tiem mērķiem, kas ir jāsasniedz, un es saprotu, ka kolēģiem ir daudz, kas, daudz ko teikt. Un viss tas, ko jūs minējāt, patiešām ir ļoti svarīgi, un, protams, mēs strādājam ne tikai pie uh, sadarbspējas, bet, uh, protams, ir jāīsteno mūsu likumdošana, un tas ir jādara pēc iespējas labāk. Tagad, varbūt mēs pie tā vēl varētu vēlāk pakavēties, bet tagad došu vārdu Danžāna kungām, Anai Gomesai. Viņi ir pieteikušies runāt. Es pieļauju, ka viņiem ir daudz, daudz interesanti jautājumi sakrājušies. Un pēc tam vēl komitejas priekšsēdētā vietnieks uzstāsies. Tieši par to es runāju, saka Tubona kungs. Jāsaka, ka šis lēmums tika pieņemts eh, pagājušā gada 12. decembrī. Komisija sagatavoja priekšlikumu, lai Eiropas Savienība būtu drošāka vieta, un šis jaunais regulējums paredz eh, efektīvāk izmantot mūsu eh, rīcībā esošo informāciju, eh, uzlabojot dalību valstīs strādājošo slepeno dienestu darbu, informācijas apmaiņu un parūpējoties par labāku informācijas apmaiņu, kā arī šo sadarbspēju starp dažādām sistēmām. Uh, vai nu mēs te runājam par policistiem, slepeno dienestu aģentiem, muitas darbiniekiem, muitniekiem vai arī robežsargiem. Timermana kungs un arī citi uh, Eh, strādāja pie šī priekšlikuma, un tas patiešām ir attaisnots, lai uzlabotu drošību Eiropā. Un pēc atentātiem mēs pieredzējām, ka gandrīz katru reizi pēc tiem eh, atkal dienas kārtībā parādies jautājums par eh, informācijas apmaiņu, vai tā ir norisinājusies pārāk gausi, vai tā ir notikusi par vēlu. Uh, tika runāts arī par to, ka varbūt kāds no mm, noziedzniekiem jau ir bijis uh, tiesību iestāžu uzmanības lokā. Un, protams, visi šie jautājumi ir ļoti pamatoti. Tādēļ uh, šis 12. Uh, decembra priekšlikums ir tikai uh, atbalstāms un leģitīms, bet es, protams, saprotu arī pamatiesību aģentūras eh, paustās bažas, ko šeit ilustrēja Flairtīkungs, jo Eiropas Savienībā ir, protams, jāizstājas par datu aizsardzību. Un ekspertu, vairākas ekspertu darba grupas ir izskatījušas šo jautājumu. Un līdz ar to uh, datu kontrole vienas puses un um, pamatiesību aģentūra no otras puses uh, turpinās par šo projektu diskutēt. Un Jārunā eh, arī vēl par to, ka iestādēm eh, var būt atšķirīgas misijas un bieži vien tās ir kardināli atšķirīgas. Ja mēs runājam par migrācijas dienas darbiniekiem, tiesību iestādēm, par uh, muitniekiem, robežsarkiem, visi šie cilvēki varbūt vēlētos piekļūt datu bāzēm, bet nevienmēr tās ir tiešā veidā saistīts ar viņu veicamajiem darba uzdevumiem. Uh, un tas, eh, protams, varētu eh, tādu zināmu risku paaugstināt, runājot par eh, terorisma apdraudējumu un. Tas varētu citos gadījumos ļaut vilkt paralēles starp teroristiem un, piemēram, trešo valstu pavalstniekiem vai migrantiem. Un tas varētu arī radīt kaitējumu, tieši veidu kaitējumu patvērumu meklētājiem un uh, trešo valstu pilsoņiem. Un tiesības sargs Francijā, kā arī uh, citās valstīs, uh, šie tiesības sargi ir ļoti uh, noraizējušies par uh, pamatiesību iespējamiem pārkāpumiem, runājot par uh, ārvalstniekiem, migrantiem, patvērumu meklētājiem, kas ierodas mūsu valstu teritorijās. Un Eiropas datu uzraugs ir teicis, ka Eiropas Savienība aizvien vairāk uh, piemin šo saistību starp migrantiem un terorisma draudiem, un tas lielā mērā uh, apdraud pietiekami labu migrācijas pārvaldību un arī cīņu pret terorismu, jo bieži vien eh, šie termini, eh, šie jēdzieni tiek pat izmantot vienā teikumā vai pat mainīti vietām. Un to var atrisināt tikai ļoti precīzi un skaidri definējot uh, visus jēdzienus, Eh, nosakot, eh, kāda veida datus vispār ir atļauts ievākt konkrētā situācijā, un, tā, un pieejai vienmēr ir jābūt ļoti individuālai. Ja mēs runājam par dažādām uh, informācijas sistēmām un uh, sadarbspēju, tam, protams, ir uh, jānotiek ievērojot visus pamatiesību principus. Uh, Tagad eh, tiek strādāts pie jauna regulējuma. Protams, ir jāievēro arī um, datu izmantošanas mērķis, um, vienlīdzība un līdztiesība. Un katrā ziņā jāparūpējas, lai sistēmas tiktu papildināts ar ļoti precīzām garantijām. Tagad tās neuzskaitīšu. Mēs par to esam lauzīšu galvas. Uh, Nekādā veidā, protams, nevēlamies apšaubīt ne aģentūras, ne uzraugu darbu, bet gribu jums pateikt ko tādu, kas attiecas nevien uz tiesību sargu darbu, bet uh, ko esmu vairākās dzīves situācijās varējis nokārtot, uh, novērot un kas ir noticis ļoti nesen. Visām šīm sistēmām nebūs nekādas jēgas, ja nebūs apusējas uzticēšanās starp izlūkdienestiem un ja šie izlūkdienesti nedarīs savu darbu godām, bet tā vietā nu, pārmetīs citiem izlūkdienestiem, ka tie nav savu darbu paveikuši pietiekami labi. Tādēļ ir jāpasaka skaidri un gaiši, ka tas ir uh, tāds jautājums, tāds uh, izaicinājums, kas ir izaicinājums gan likumdošanas plāksnē, gan arī tiesiskajā plāksnē. Un es domāju, ka Tanžēn kungs par to varētu vēl pat vairāk pateikt. Arundan Žankungs uh, Es eh, domāju, ka jūs man neiebildīsiet, eh, ka izteicos pirms jums, jo mēs runājam tieši par sadarbspēju. Tagad došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, saka te priekungs. Ja mēs runājam par interoperabilitāti, es pilnībā piekrītu Tubona kunga paustajām bažām, ka nevajadzētu pārkāpt sarkanajai līnijai, ja mēs runājam par pamatiesību aizsardzību un drošību. Es gribēju uh, dažus vārdus par sadarbspēju bilst. Viņš teica, ka tā tad varētu būt tā, ka visām iestādēm būs piekļuva visām, visa veida informācijai. Nu tā nav tas, ko piedāvā komisija, īstenībā ierobežos uh, iestāžu piekļuvu konkrētām datu bāzēm. Un īstenībā tas ir pretrunā sagatavotajai teksta versijai. Un tu, Bona kungs, es pat tiešām gribētu, lai būtu nodalīta šī um, migrācijas jautājuma risināšana no uh, cīņas pret terorismu, bet tekstā tas nav pietiekami labi izcelts. Uh, Viss, kas attiecas uz uh, datu uh, kvalitātes uzlabošanu, tas īstenībā uh, nav iekļauts šajā uh, interoperabilitātes ziņojumā, bet gan daudzos citos ziņojumos. Es nezinu, kurš pārlasīja, uh, kurš uh, sagatavoja šo ziņojumu, bet varbūt uh, šim cilvēkam katrā ziņā būtu vērtīgi pārlasīt ziņojums pri uh, komisijas priekšlikumu. Paldies! Deprē kungs, un e, gribēju jums pateikt, ka Avramopuls kungs, kurš ir migrācijas e, komisārs, jūs taču nevarat man iebilst, paziņoja, ka šobrīd mēs esam veikuši e, daudz uh, svarīga darba, lai uzlabotu un padarītu sadarbspējīgas mūsu informācijas sistēmas, lai labāk aizsargātu mūsu robežas, lai veiktu migrācijas pārvaldību un drošību dienestiem, kā arī policijai vajadzētu būt piekļuvēji nepieciešamajām datu bāzēm, un tā ir viena no galvenajām komisijas pēdējā laika iniciatīvām. Vai tad tas neatiec uz migrāciju? Deprē kungs, jā, tiek runāts par svarīgu informāciju, bet vai patiešām mēs te runājam par vienām un tām pašām datubāzēm? Jābūt patiešām eh, sadarbspējām starp dažādām informācijas bāzēm, bet vai tad eh, viss eh, tiks piedāvāts pilnīgi vienādām, pilnīgi visām struktūrām izskatīšanai? Jāsaka, ka pagaidām datu bāzes eh, visas nav savietojams savā starpā. Ir dažādas sistēmas. Es šeit citēju, saka Tubona kungs. Un eh, tādēļ informācija eh, var kaut kur arī pazust, var nonākt arī noziedznieku teroristu rokās, bet mums ir jāizlāpa šie caurumi, jāizpild šīs tukšās vietas, lai informācija būtu kvalitatīva un uzticama. Mm. Un, protams, Debrēkungs, es gribēju pateikt, ka tas ir komisijas 12. decembra paziņojums. Es neesmu to izdomājis. Kā tiesības sargs Es veicu savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, un tad, kad es šeit uzstājos parlamentāriešu priekšā, kad es tiekos ar iestādēm, asociācijām, es, protams, eh, ar cilvēkiem diskutēju, es paužu savu viedokli, un es, protams, arī atbildu uz tiem jautājumiem, ko man šobrīd uzdodat tieši tad jūs, kā sarunu partneri. Bet, deprēkungs. Bet mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos, ir jārunā par to, kas ir pateikts, nevis ka, ka par kaut ko jāspekulē vai jāmaina uh, tas, kas ir pateikts. Tātad 2017. gadā 12. decembrī Strasbūrā tika paušs šis paziņojums. Tas te viss ir atrodams, uh, melns uz balta nodrukāts. Un ir arī bijušas ekspertu grupu. Uh, Ir bijuši ekspertu grupu paziņojumi un. Ja e, jūs te pārmetat, ka šādu paziņojumu nav vai te nav pateikts tas, ko jūs tur vēlatos redzēt, no kam tad kalpot visi šie dokumenti? Priekšsēdētāji, deprēkungs. Jāsaka, ka nav jaunu datu par uh, sadarbspēju komisijas dokumentā. Un, ja mēs runājam par piekļuvi dažādiem dokumentiem, īstenībā šī piekļuva nav mainījusies. Tā joprojām balstās uz spēkā esošo juridisko bāzi. Priekšsēdētāji turpina, dārgie kolēģi. Tas tiesa, ka šis komisijas paziņojums par sadarbspēju un arī Eiropas Savienības uh, drošības līmeņa celšanas mērķi, tas viss ir saistīts ar uh, mm, visiem uh, pēdējā laika notikumiem. Mēs jau uzklausījām Flaherty kungu no pamatiesību aģentūras, un šīs debates, kas nu pat uh, šeit uh, izcēlās, pierāda tikai to, cik šis jautājums ir svarīgs, un arī Julians Kings runāja par sadarbspējas procesu, un to mēģināja paskaidrot. Tubonkungs. kungs Tubonkungs iejaucas sarunā. Jā, Deprēkungs, jums taisnība tajā sakarā, ka komisijas paziņojumā netiek runāts par jauniem datiem, bet gan par esošās informācijas labāku apmaiņu, bet otrajā lapusē mēs savukārt lasām par to, ka vajadzētu um, aizskavēt vai vajadzētu vērsties pret dažādu uh, identitāšu piesavināšanos. Ko tad tas nozīmē? Ar no Danžāna kungs lūdzu. Paldies. Ja mēs runājam par Ja mēs runājam par informācijas atklāšanu, um, nu, ne, mēs nerunājam par to, ka visi varēs piekļūt uh, šai uh, informācijai. Uh, informācijai varēs piekļūt mērtiecīgi, attiecīgās iestādes, tā tad nevajadzētu šeit formulējumus jaukt un nevajadzētu pieļaut, protams, arī kaut kādu milzīgu caurumu radīšanu. Dargais Žāk, ka esi šeit ieradies, ka mūs iepazīstināji ar šo lietu gaitu. Un jāsaka, ka savā politiskajā saimē es vienmēr esmu uh, pievērsis daudz uzmanības arī drošības situācijai, un ja, mēs, protams, arī domājam, kā tiesiskumu varētu nelabvēlīgi ietekmēt uh, šīs jaunais drošības apdraudējums un terorisms. Protams, arī likumdošanai uz to ir jārēģē. Uh, Un, protams, ir jāsaprot, eh, kā to visu pārvaldīt, eh, kā organizēt politiku, lai vērstos pret šiem apdraudējumiem. Es tev pilnībā piekrītu šajos aspektos. Bet, ja mēs runājam par um, Francijas likumdošanu, ka tā varbūt uh, tagad uh, tiek. Uh, vairāk veltīta drošības aspekta saglabāšanai, mazāk eh, uzmanības pievēršot pamatiesībām, cilvēktiesībām. Un, ja mēs te runājam varbūt par tādu preventīvu administratīvās eh, autoritātes ieviešanu, tas eh, vienmēr ir jāsaskaņo ar, ar tiesiskumu, ar tiesiskas valsts principiem. Un tas ciešā mērā sasaucas ar administratīvo tiesiskumu. Un bieži vien debatēs, kas norisinās Francijās, arbitrāra uh, vai arbitrāža tiek sasaistīta ar šo uh, administratīvo taisnīgumu un ja kāds tiek turēts aizdomās par iespējamu terora aktu veikšanu, īstenībā viss atduras pret šo uh, administratīvo tiesu. ja mēs runājam par uh, juridisko sistēmu, par uh, kriminālu tiesu, par administratīvo tiesu, uh, Uh, situācija valstīs ir atšķirīga. Tu pieminēji arī kratīšanas. Un kā tad uh, šīs dažādās struktūras dalību valstīs tiek izmantotas? Un e, tātad ir jāskatās, kas veids šīs krātīšanas, vai policijas spēki, vai viss ir uh, norisinājies saskaņā ar likumu. Man ir uh, ļoti konkrēti piemēri, piemēram, uh, Francijā departamentā, kuru es uh, pārstāvu, iestādes pieprasīja, tiesnesis pieprasīja kratīšanas orderi. Uh, lai viņam tas tiktu uh, izsniegts, bet uh, viņš bija iegūs arī vēl uh, papildus informāciju. Un ja tiek pieņemts lēmums veikt ratīšanu kādā vietā, kādā dzīvoklī, tas nevienmēr notiek, tas nenotiek tā nejauši. Un, ja tiek veikta krātīšana, kāda cilvēka dzīvoklī, un viņš par to uh, pirms tam tiek brīdināts, informēts, nu, es jau nezinu, vai tā būs tā īstā situācija, kurā vēlamies nonākt. Ja mēs runājam par tiesību sārgu, uh, eh, jūs minējāt arī uh, šo piemēru, ka Francijā gan 3-2 gadus bija izsludināts ārkārtas stāvoklis bet netika pilnībā ievērots šis proporcionalitātes princips tie cilvēki, kas jau bija uh, tiesību, tiesisko iestāžu uzmanības uh, lokā, kā uh, ka viņi varētu būt iespējams radikalizēti, viņu skaits ir sasniedzis 12 tūkstošus. Jā, ir īpaša tāda datu bāze, kurā ir cilvēku dati, kas ir jau radikalizēti ir 110, bet šajā gadījumā mēs runām par saucējo, par S tipu uzskaiti. Es eh, runāju tieši par šo uzskaiti stipu. Tie, tās ir personas, par kurām ir informācija par viņu radikalizēšanos, un eh, reizi nedēļā katrā prefektūrā informācija tiek atjaunota. 12 tūkstoši šādu personu ir uzskaitīti un 110 gadījumu, par kuriem ir saņemts sūdzības pie tiesības sarga, manuprāt, tas nav skandalos proporcionatāts pārkāpums. Katrā ziņā Francijas pieejā ir atsevišķi aspekti, kas ir jākritizē, un tiesības sargs veic savu darbu, taču šie pārkāpumi nav satriecoši brīvības eh, un pamatiesības pārkāpjoši. Un kāpēc visu laiku šīs aizdomas par to, ka kāda administratīva autoritāte kaut kādā pagaidu veidā, bet saskaņā ar likumu, noteikti patvarīgi rīkosies un tikai tiesu vāra papildus konstitūcijas 110. pantam eh, varētu nodrošināt pareizu visu antiterorisma noteikumu ievērošanu. Jā, Dančāna kunga jautājumi par juridiskajiem jautājumiem ir tiešām ļoti būtiski, un es atbildēšu sekojoši. Pirmkārt, Nav jau tā, ka administratīvās pilnvaras, jeb administratīvās iestādes eh, būtu patvaļīgas vai rīkotos kā tam iegribas atšķirībā no tiesu iestādēm kā jau Arno Danžāns atgādināja, ir konstitūcijā noteikts, ka tiesneši ir tiesība aizstāvi, bet jau vairākus gadu desmitus arī administrīvo tiesu tiesneši ir atzīti uh, realtātē kā tādi, kas aizstāv uh, sabiedrības brīvību un arī individuālo brīvību. Uh, Tas ir konstitucionālās eh, padomas lēmums eh, no 90. gadiem, un tas ir ļoti skaidrs. Turklāt, eh, tas ir viens no jauninājumiem, ko ievies 2015. gada ārkārtas situācijas likums, salīdzinot ar 55. gada likumu, uh, proti tika ieviests kaut kas jauns, kas nepastāvēja 55. gada līkumā, proti iespēju uh, pakļaut administratīvā tiesneša uh, kontrolei uh, ārkārtas uh, situācijas nosacījums, bet administratīvais tiesnesis pat uh, noteiktajā uh, ārkārtas situācijā viņam vienmēr uh, ir pēc tam a posteriori e, tātad e, jāvērtē pasākuma legalitāte vai arī atbildība, kāda ir varai, kāda ir e, iestādei, kur ir pieņēmusi attiecīgo pasākumu. Bet tā, tātad šis pasākums tiek veikts pēc tam, kad drošības pasākums jau ir ieviests Tātad 30. oktobra uh, līkums, uh, jaunais parlamentārās vairākums, tātad pēc jūnija vēlēšanām uh, to vēlējās, vēlējās ieviest ŽLD un Nacionālās asamblējas un senāta vairākums, kas vienmēr to nevēlējās, tātad tieši tā tika pateikts, ka Ehm, tātad vispirms eh, tiesnesis eh, tiek, eh, tātad viņš veic kontroli un. A priori to pieņems krimināla tiesas tiesnesis un nevis administratīvās tiesas tiesnesis. Un šeit ir tā liela būtiskā atšķirība. Piebildīšu. Uh, Piebildīšu, ka ir pieņemti vairāk nekā 4,5 tūkstošiem pasākumu kopš ārkārtas stāvokļa sākuma. Un jā, mēs esam saņēmuši tikai 110 sūdzības. Tad aptuveni tūkstoši strīdus, administratīvo strīdu ir bijuši. Un tas parāda to, kā lielākā daļa cilvēku drīzāk uh, vērsās eh, pātrinātā kārtībā administratīvā tiesā vai vērsīšos eh, valsts padome, eh, taču, un tas attiecās uz lieliem uzņēmumiem un nevis vērsties pie tiesības ārga, kuram ir kompetences jautājumus, kuri attiecas uz drošības spēku ētiku Un visbeidzot, papildu piezīme pie Arno Danžāna sacītā, kā pēc visiem administratīvajiem soļiem bija ļoti nedaudz kriminālu uh, lietu par terorismu bija samērā liels skaits ar dažādām krimināla lietām par narkotiku lietošanu, ieročinēsošanu, par ieras ierindas noziedzību, bet uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt krimināla lietas, kas ir izrietējuši no administratīviem procesiem. Un tas, ko es sacīju un ko pēc tam sacīju no Danžānas, ir tas, kā būtiskākais, kas tika paveikts un vairāk kārtīgi, tas, kas deva iespēju atklāt terorismu uzbrukumus un novērst tos, tika paveikts tajā, ko veica izlūkdienesti ārpus valsts, valsts iekšienē, kas tika novirzīts uz pret antiterorismu juridisko mašinēriju, kura savlaicīgi varēja rīkoties tad, kad tas bija nepieciešams. Un tas ir tas preventīvā darba būtiskākais ceļš. Pretējā gadījumā, kāpēc mums ir jāveido visi šie juridiskie būvējumi? Taču, Arno, es pieņemu tevi sacīto par to, ka tavā departamentā uh, Eh, eh, attiecīgai brīvību tiesneši ir eh, darbos efektīvi. Anna Gomes. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī jums, Dubāna kungs, par teikto. Jūs runājāt par pasākumiem, kurus mēģināja īstenot Francijā, runājot par divu, divu valstu pilsoņiem par pilsonības atņemšanu. Stīvens skundze, kur ir mūsu līdzreferente, viņas vairs nav klāt, bet eh, viņa uzdeva Oflakartīkungam jautājumu par eh, aizdomu eh, precizē, precīzu definīciju. Tātad jums bija debatas par to Francijā. Un ņemot vērā to visu, kas tika apspriests, vai šī te ideja, manuprāt, tā ir diezgan trāka, tātad uh, šī aizdomu uh, esamība varētu novest pie tā, ka varētu veikt efektīvākas kontroles uh, nekā tās, kas tad. Uh, euh, euh, Vai šī neprātīgā doma par aizdomās turamo uh, E, izraidīšanu būtu prātīga. Un vai Marokā, piemēram, jāizdomās, turam, turam ir marokāņi, vai var nodrošināt minimālās justīcijas prasības, es runāju ne tikai par drošību, bet arī par e, sprieduma piemērošanu, ja tik tiešām izrādītos, ka šie cilvēki būtu bijuši teroristi, par ko viņi tiek turēt aizdomās un ir veikuši kriminālas darbības, par ko viņiem jāsoda. Atbildu. Pašreizējos tiesību aktos ir iestrādāti pasākumi, kas dod iespējas izraidīt no Francijas nosu, notiesātās personas. Tāds um, juridisks akts ir um, spēkā daudzās valstīs. Tas neatiecās uz personām, kas tiek turētas aizdomās. Otrkārt, runājot par eh, pasākumiem aizdomās turamo sakarā. Ir bijušas sabiedriskas diskusijas, kurās ir piedalījušās par, eh, zināmas personības un politiskās partijas ar saviem priekšlikumiem, taču man šķiet un mani dzirdam no Danžāns, ka praktiski vienīgais jautājums, kurš izskanēja, bija jautājums par dubultu pilsonību kas ir patiesībā pavisam pacīt, kas cits, jo būtība bija tā, ka viņiem vairs nebūs Francijas pilsonības pēc notiesāšanas, un pēc tam, kad viņiem vairs nav Francijas pilsonības, viņus var izraidīt. Tāda bija kā doma. Taču tas tika apturēts. Un pēdējais punkts. Un neraugoties uz šo jautājumu nopietnību, es to varu, par to varu runāt ar smaidu, ka mēs redzam, kā teroristi vislabāk pārzina vilcienu lidmašīnu sarakstus un nosūtīt viņus kaut kur citur, domājot, ka viņi neatgriezīsies un ka tādā veidā mēs būsim pasargāti būtu tīrā ilūzija, ja mums nav pārliecības, ka mēs esam izveidojuši ļoti labu uzraudzību un pēc darba. Un par pēdējo punktu, ko meša skundze. Lai šie pasākumi būtu efektīvi, šīs personas ir jānosūta uz valstīm, par kurām mums ir pārliecība, ka izturēšanās pret viņiem notiks ievērojot cilvēku tiesības un pamatiesības. Un pat ja es tagad eh, piesaukšu imigrācijas politiku, ir priekšlikumi, kur izskan, lai nosūtītu patvērumu pieprasītājus uz valstīm, kuras tiktu uzskatīts par trešajām drošajām valstīm, lai gan tās nebūtu nav drošas attiecīgajām personām, bet mums vienīgais, kas ir skaidrs, ka šīs valstis nav drošas. Tas ir vienīgais, pa ko mēs esam droši. Šķi... Tas um, izskanēja ļoti skaidri. Turklāt šobrīd Eiropa doma, Eiropa doma komisija runā par uh, Eh, noteikumiem attiecībā uz drošajām trešajām valstīm. Jā, šis jautājums jau izskan ļoti ilgi pār atpakaļ uzņemšanu par Pakistānu, Afganistānu. Mēs strādājam un organizējamies un tas ir ilgs ceļš. Jā, man šķiet arī, ka citu dienu vēl izskanēja doma, ka tāds kāds, nu jau pirms gadiem desmit bija diskusijas par Ženēvas konvenciju, jau bija runa par drošajām valstīm un tā tālāk. Paldies, un tagad Elēna Valencija no mūsu vicepriekšsēdētāja. Paldies, Turpinoši spāņu valodā, lai šīs diskusijas nebūtu tīri frankofonas, bet tas tieši tāpēc es gribu runāt spāniski. Tā kā jūs aicinājāt mūs pārdomāt e, par to, kas notiek šobrīd, kas ir pilnīgi skaidrs e, līdzsvar trūkums e, Eh, par labu drošībai un pret brīvību un par to, kā mēs varam atgriezties pie līdzsvara. Un man šķiet, ka mēs eh, jau ar novēlošanos par to eh, runājam, jo mm, da, ļoti daudz kas jau ir zaudēts, un sabiedrība ir vairāk norūpējusies par, par, par drošību nekā par brīvību. Tā ir iebiedēta, un laiks ir bijis ļoti grūts. Katrā ziņā bailes ir ļoti lielas sabiedrībā. Un e, problēma ir tā, ka pieņemt e, leģislatīvu aktu pēc trieciena ir neproduktīvi, jo Mm, katru reizi pēc kā vēl vienas jauna trieciena likumdošanas akts ir vēl uh, bargāks. Kāda ir problēma? Mēs esam standartizējuši eh, kontrolas lidostās, bet vai kāds ir izvērtējis eh, šīs sistēmas izmaksas attiecīgi ņemot vērā atentātus, kas ir notikuši lidmašīnās, vai kāds ir izvērtējis, vai šīs sistēmas ir pārspīlētas, kas e, un dažkārt tā apgrūtina, pārliecīgi apgrī, apgrūtina Eiropiešu un Eiropiešu dzīvi. E, šī sistēma, kas nepārtraukti kas, eh, kurām mums ir jāmeklē līdzsvars, vai mēs izvērtējam tos zaudējumus ko, un pārkāpumus pret daudz personu cilvēku tiesībām un ko esam iegūši drošības ziņā, vai mēs varētu paveikt šādu eh, izvērtēšanu. Varbūt, ka mēs tādā gadījumā pa, ietu pa savu ceļu un veiktu savu darbu vienkāršāk un ātrāk. Žaks Tubons, esat gatavs atbildēt? Manuprāt, vicepriekšsēdētāji. spartie soļi ir jāpieņem ar vairāk racionalitātes un noliekot pamalas emocijas. Un šeit ir tās lielākās grūtības un tiesības mums sniedz atbildes, kas ir balstītas uz mūsu pamatprincipiem un šajā gadījumā ir jāņem vērā citi apsvērumi, nereti tie ir iracionāli izdomāti, mediatizēti un šeit mēs atveram durvis dažādām iespējām. Pirms pāris gadiem bija ziņojums, to veica viens, viena no drošības amatpersonām, nozīmīga instancija, varētu būt parlamentā vai uh, augšpalātā vai apakšpalātā, kurš sacīja, ka šie drošības pasākumi tiek veikti tikai, lai nomierinātu sabiedrisko domu, kā valdība rīkojas un kā valdība uh, nestāv rokas sakrustojusi. Un no šī darbinieka puses varēja saprast, ja man būs vairāk līdzekļu, tad es izdarītu lietas daudz efektīvāk. Un, zināmā mērā, viņam bija taisnība. Turklāt, vēl jāpiebilst, un to mēs nosodījām izlūkošanas likumā, ne visi pasākumi ar ir tik intruzīvu raksturu, ka tie apdraud personu brīvības un tiesības. Tomēr tas, ko jūs sacījāt par eh, drošību lidmašīnās, šeit ir līdzīgs domu gājiens. Iedomājieties, ka Rīt jūs ierodaties lidostā un pie lidmašīnas trapa, jūs, jūs nonākat līdz lidmašīnas trapam, jums nekas netiek prasīts, un līdz cilvēki teiks, viņi ir sajukuši prātā, neko nekontrolē, jebkurš var iekāpt lidmašīnā un uzspricināt. Tas fakts, ka mēs esam Tas apliecina, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kas jūtas pilnīgi šokēta, un tāpēc ieviesīsim un atgriezīsimies pie racionālisma, un Danžānkungs arī šķiet gribēja pieminēt, ka 30. oktobra likumā ir interesanta norāde, ka tas būs spēkā līdz 20. gadam, un ka 20, sākot ar 20. gadu, tā at, tas atkrīt, un mēs diskutēsim par to, vai pieņemtie um, pasākumi ir bijuši vai nav bijuši efektīvi, vai tos ir nepieciešams grozīt vai atcelt, un, protams, neviens nezina, kādā stāvoklī Eiropa un e, valsts un sabiedriskā doma būs 20. gadā, taču tas lielā mērā saskan ar vicepriekšsēdētājs sācīto. Paldies Žakam Tubonam, un es atkal varu dot vārdu klātesošiem. Mūsu rīcībā ir vēl mazliet laika, jums ir citi jautājumi šajā kontekstā, kas ir visnotaļ interesants, jo mēs neesam nu, runājuši par sabiedrisko domu, par sabiedrības apstulbumu. Uh, un, tiem notikumiem, kas uh, un stāvokli pēc tam mūsu valstī kāds ļoti daudziem frančiem nekas nav kā agrāk pēc 15. gada notikumiem. Un ir tiesa, ka mēs nevaram veidot citu juridisku sistēmu. Es kā juristi jums pilnībā piekrītu, taču un bez uh, uh, vārdu spēlēm varu teikt, ka mēs Francijā katru dienu esam novērsuši atentātus un arī Francijā, par kur mēs daudz runājāt, atvainojos kolēģu priekšā, taču e, piemēri izskanēja no Francijas šodien, vienlaicīgi mēs esam vairojuši mūsu rīcībā esošos instrumentus cīņai pret terorismu. Un, uh, arī bija cita, cits viedoklis, ka ja nekas nebūtu darīts, situācija būtu tāda pati. Taču tomēr mēs esam valsts, kurā uh, apdraudējums ir viens no augstākajiem, mēs katru dienu novēršam atentātus un arī sabiedriskā doma ir uh, savu ietekmi. Sabiedriskai domai ir jāskaidro uh, situācija, tai ir jāsniedz pierādījumi, tai ir. Uh, jāparāda arī to, ko mēs varam iegūt e, cīņā pret terorismu, jo tomēr pastāv augsts draudu līmenis, arī apjukuma un apstulbuma līmenis. Un, ja jūs vairāk parunāsiet ar iedzīvotājiem, jūs redzēsiet, ka e, e, iedzīvotāji baidās. Priekšsēdētāji, es domāju, ka būtu ļoti interesanti, lai gan es nega negatavoju jūsu komisijas darba kārtības. Mēs šodien jūs uzklausījāt uh, Francijas um, nozīmīgas institūcijas pārstāv, kurš nodarbojas ar pamatiesībām, bet Būtu, manuprāt, ļoti interesanti uzklausīt viedokļus no, piemēram, Spānijas eh, valdības, no Karlsruhes tiesas vai Lielbritānijas pārstāvja. Uh, Eh, šajā jomā par to, kas ir paveikts viņu valstīs, viņu juridiskajās struktūrās pēc tam, ko viņi ir piedzīvojuši. Un, eh, nebūtu šeit runa par upuru skaitu, vai tā būtu Lielbritānija, kur upuri bija visvairāk, vai tie būtu mm, atentāti Vācijā. Uh, Bet mēs zinām, ka Vācijā, tāpat kā Itālija, ir bijusi vēl cita vēsture, ir bijušas sarkanās brigādes. Eh, Vācijā ir eh, bijušas sarkanās frakcijas Vācijā un citi notikumi. Es Gribu vēl atgādināt Karlsruves tiesu praksi, kas uh, sniedzas līdz 70. gadiem, un tie ir ļoti nozīmīgi, uh, tās ir ļoti nozīmīgas lietas, jo šī uh, nav tikai uh, franču franču vai franču beļģu lieta. Jā, tik tiešām mēs esam iecerējuši tikties ar um, Berlīnas. Uh, varas pārstāvjiem Karlsrues un iespējams arī E, Spānijas kolēģiem, bet tagad es došu vārdu Arno Danžānam un pēc tam Katrīnai Tiničī. E, paldies e, pāris vārti. Pirmkārt, ka es atbalstu viņa analīzi antiterorismā, ka nevienmēr tas, kas iedrošina, ir tas, kas aizsargā. Ir tiesa, ka ir daudz ārkārtas pasākumu, kas ir paredzēti, lai iedrošinātu, nomierinātu, bet kuri efektivitātes ziņā būtu jāizpārvērtē. Otrakārt, juridiskais arsenāls, lai cik tas būtu uh, izsmalcināts un, protams, arī pār, pārliecināt, pārliecīga izsmalcinātība nav vislabākais padomdevējs. Mums ir jādomā par organizācijas uzlabošanu, par darbības uzlabošanu, un tas attiec gan uz represīvajiem, gan uz izglī, e, izlūkošanas dienestiem. Šeit mēs varam piekrist, taču mēs arī esam varējuši e, novērot to, kā attīstīt attīstība ir pozitīva. Es atkal atgriezīšos tomēr pie franču franču debatēm un speciālas prokuratūras izveidošana. ir būtisks solis, eh, arī varēju uzskatīt, ka ja iepriekšējais stāvoklis bija apmierinošs, neraugoties uz daudzumu, ko nedrīkst neņemt vērā, jo uh, Eh, šo lietu apjoms ir milzīgs eh, datu apjoma ziņā, bet nek vai izveidojot šādu īpašo prokuratūru, mēs arī nepaļaujamies komunikācijas spiedienam, ka tas fakts, ka ir tiek izveidot īpašā prokuratūra, eh, mēs tiks veiksmīgāk risināt šādas lietas, lai gan līdz šim eh, arī valsts prokuratūra tīri labi tika ar šo darbu galā. Pilnīgi dabiski es, nedrī, es neizteikšos par. Uh, tiesu varas politiku un organizēšanu. Tas nav ne manās, ne vēl jo mazāk Eiropas parlamenta kompetenci ietvaros. Taču, runājot par pretterorismu likumdošanu Francijā, 86. gadā tika izveidot pieņemti Francijas pret terorismu noteikumi pēc 86. gada atentātiem. Un tajā laikā šo notikumu izcels saknes bija meklējamas tuvajos austrumos. Un šie noteikumi darbojās no nu jau 30 gadus gan vienlaicīgi, kas, eh, kas apliecina to kvalitāti, efektīvi no vienas puses un no otras puses respektējot kriminālu lietu procedūras. Tas nozīmē, ka eh, tika veidot iesaistīti anklāvi kriminālu procedūru ietvaros vienlaicīgi viengabalaini iekļaujoties mūsu juridiskajās struktūrās un neno, nākot pie kādām nekoherencēm. tādējādi šīs kvalitātes bija dubultas. Un, protams, centralizēti Parīzes prokuratūra nodarbojas ar visām lietām, līdz ko bija. Um, e, kā, kā tajos laikos tika formulēts e, noziedzīgā noziedzīgs grupējums terora aktu veikšanai. Un tā tas darbojās nu jau 30 gadus. Man nešķiet, kā šie noteikumi bija ar trūkumiem. Ir tiesa, kā stāvoklis pasaulē ir mainījies, tomēr man nešķiet, ka šī vecā sistēma darbojās slikti. Otrkārt, un tīri tehniski, starp dažādām prokuratūrām, Pārijas prokuratūra, valsts prokuratūra, e, to vidū nebija iespējas, kā šis veids, kā no vietējām prokuratūrām e, notiek e, kustība uz valsts vai Parīzes prokuratūru būtu radījis problēma. Na, valsts prokuratūras opcija bija mm, tiesu, tiesu varas politika, par kuru es neizteikšos. Iespējams, kā tas būtu devis eh, Parīzes prokuratūrai vairāk strādāt ar šīm lietām, un tas ir mans novērtējums. Es domāju, ka šeit ir runa par jautājumu, kurš eh, izskanēja tāpat vien, bet kurš, manuprāt, tiks diskutēts Eh, padziļinātā veidā, un tieslietu ministrs šobrīd sver eh, par un pret eh, aspektus šim pasākumam. Protams, ir turklāt ir ārvalstu piemēri, no kuriem iedvesmoties, un Mēs eh, nevaram visu laiku balstīties tikai uz salīdzināšanu, lai tie, ka mums ir jādara tas vai cits. Spāņi rīkojas, kā tie uzskata par pareizu. Eh, tas būtu arī kāds piemiekšana Francijai, ka eh, prokurors neatbalstīja sākotnēji šo pasākumu, bet tagad es došu vārdu Katerīnai Kiničī, lai viņa varētu uzdot savu noslēdzošo jautājumu. Sì, grazie, grazie Presidente. Io voglio innanzitutto. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Es patiesībā gribēju pateikties Tubonu kungam par uh, tām pārdomām, ko viņš izteica, un par to, cik caurskatāmi un uh, godīgi viņš eh, runāja. Un viņam gribētu tiešām sirsnīgi pateikties par viņu teikto. Tas būs noteikti ļoti nozīmīgs mūsu komitejas turpmākajā darbā. Ja mēs runājam par uh, pamatiesībām un to aizsardzību. Es gribētu pievērsties tam, ko minēja Grīsbeks kundze. Es gribētu nedaudz savādāk uzdot jautājumu. Pieminot Šarliedo eh, dramatiskos notikumus, tur cilvēkiem bija iespējas, ka um, tas bija notikums, kas visu izmainīja ka nekas vairs nebija uh, tā kā iepriekš, un es diemžēl varu pēc savas personīgās pieredzes apliecināt, ka pēc šādiem dramatiskiem uh, notikumiem nekad vairs nav nekas tā kā iepriekš. Pirms apmēram 35 gadiem man tēvu nogalināja uh, mafijas pārstāvji ar uh, automašīnā ievietot bumbu. Viņš bija tiesnesis un kopš tās reizes nekas vairs mūsu ģimenē nebija kā iepriekš. Uh, Ne tikai tāpēc, ka to nevar tā vienkārši aizmirst, bet arī tāpēc, ka ne ar ko vairs nevar aizpildīt šo tukšumu un nekas to nevar kompensēt šādu cilvēku zaudējumu. Jūs uh, īpaši pievērsāties uh, upuru jautājumam upur dzīvei, un tas ir arī tas, ko mēs skatām savā direktīvē, direktīvā, un mēs runājām par tiesību aizsardzību. Uh, un eh, tas ir jāskata padziļināti, kas eh, tiek teikts eh, direktīvā, ir dažādas aizsardzības formas, un mēs arī cenšamies prasīt no valstīm šo tiesību aizsardzības nodrošināšanu, vai jums šķiet, ka šeit var kaut ko vēl uzlabot, vai ir kādu valstu pieredze, kas varētu derēt kā paraugs citām valstīm. Uh, Un vēlreiz sirsnīgs paldies par uh, atbildēm, paldies arī par atbildi, ko man sniegsiet, un gribu jums pateikties arī par to, ka jūs uh, sākumā norādījāt uz uh, to darbu, ko mēs veicam uh, nepilngadīgo intergrupā, jo te taču arī ir runa par, par tie, pamatiesībām, un bērni tiešām ir neaizsargātie sabiedrības locekļi. Uh, Un tas pat attiecas arī uz terorisma un organizētās noziedzības uh, upuriem. Un bieži vien uh, ir iespējas, ka šiem cilvēkiem uh, gandrīz nekādi nav iespējas tikt sadzirdētiem. Uh, notiek dažādas procedūras, bet viņi nevar iesaistīties. Tātad sirsnīgs paldies par to, ka jūs uz to arī norādījāt uz šo te nepilngadīgo intergrupu. Un mēs, protams, arī, protams, izmantosim e, jūsu pieejamību, lai pie šī temata turpinātu strādāt. Es gribētu jums pateikt, e, Čenikī kundze, ka es domāju, ka, ja mēs e, vēlamies to visu skatīt vēstures kontekstā, Mēs esam Eiropas parlamentā un uh, līdz ar to esam mantojuši zināmā vērā arī visu, ko Eiropa ir uh, izveidojusi pēc uh, uh, otrā pasaules kāra, pēc nacisma šausmām un, uh, un visiem šiem notikumiem mums ir, uh, protams, jādomā arī par 89. Uh, gada Berlīnas mūra krišanu. Uh, un uh, visu šo valstu iestāšanos Eiropas Savienībā, kurām nebija demokrātiskas attīstības iespējas uh, 40 gadu garumā. Un šajā vēsturiskajā perspektīvā ir skaidrs, ka tas viss sasaistās uh, ar to, ko mēs ieteicām jau iepriekš. Nekas nav tā kā iepriekš. 11. septembris uh, panāca to, ka nekas ASV vairs nebija tā kā iepriekš Un eh, eh, tie, eh, kuri seko ASV koncepcijai tieslietu un citās jomās, tas ir skaidrs. 11. septembra sindroms šobrīd tas ir zināmā mērā arī pārnācis uz Eiropu, izplatoties Daesh uzbrukumu vilnim, un tas ietekmē arī Eiropu. Uh, un arī uh, Franciju, protams, un Vāciju un citas valstis, arī Dāniju vai Liebritāniju. Vēsturiskā kontekstā jautājums ir, uh, kā uh, no tā izkļūt. Vai mēs turpināsim uh, teikt, ka nekas vairs nav tā kā iepriekš, uh, un, piemēram, pieņemt tādus uh, noteikumus, par kuriem es joprojām domāju, ka tie nav līdzsvaroti, runājot par tiesiskumu, un ņemot vērā tiesisku valsts principu, un uh, varbūt tomēr vajadzētu domāt par to, kas ir nākotnē, nevis tas, kas ir bijis, bet tas, kas būs. Tātad kādu tiesisku valstu mēs atstāsim mūsu bērniem un mazbērniem. Uh, un šeit es runāju politiski, mēs uh, atstāsim šo valstu arī nākotnes valdībām un parlamentiem, kas uh, varbūt uh, vairs neievēros tiesiskumu tik lielā mērā, kā uh, mēs to darām, kā šobrīd valdības un parlamenti to dara mūsu valstīs. Un tas ir viens no tiem jautājumiem, kas mani nodarbina un ko uh, uzskatu par ļoti svarīgu. Uh, Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Eh, nacionālā un eh, sociālā kohēzija ir eh, jāaizsargā. Un ir cilvēki, kas varētu kļūt par uh, pretterorismu pasākumu mērķiem vai, vai nu kā uh, reliģiskās pārliecības piederīgie vai uh, kādas grupas piederīgie, tā ir realitāte. Un uh, ir uh, jābūt uzmanīgiem, lai neizmantotu uh, tādus instrumentus, kas nonākot uh, nepareizajās rokās, uh, varētu radīt uh, negatīvas sekas. Tātad ilgtermiņā tā ir, ka nekas vairs nav tā kā iepriekš, un tas viss ir jāņem vērā, un šajā perspektīvā ir jārīkojas, bet ir savā rīcībā jādomā arī par to, kā tad atgūties, kā sagatavoties nākotnē, kādu mantojumu atstāt nākošajām paaudzēm. Protams, es domāju, ka kādreiz eh, šis eh, apdraudējums eh, būs iznīdēts un ka. Uh, nebūs katru rītu jābaidās ziņās izlasīt atkal par kādu teroraktu. Un šajā skatījumā arī atbildēšu uz jūsu otro jautājumu. Man šķiet eh, ļoti svarīgi, lai uh, eh, upurs ņemtu vērā ne tikai eh, pieminot viņus, ne tikai līdzi jūtot viņiem. Protams, tas viss ir eh, nepieciešams, bet viņus ir jāņem vērā arī kā cilvēkus, kuri var sniegt liecību. Ja mēs eh, pret upuriem izturētos tā kā vajadzētu, izturēties, ja šie cilvēki varētu atkal integrēties sabiedrībā, ja viņi pre, profesionāli, personīgi varētu atkal um, atrast tādu veidu, kā dzīvot normālu dzīvi, neskatoties uz uh, to, ko viņi ir pārcietuši un visas šīs sāpes, ko viņi ir pārcietuši. Es domāju, ka tad mēs uh, izveidotu tādu uh, humānu pamatu, lai eh, pāriet uz šo jauno stadiju eh, un atteiktos no šī, te, kā es to saucu, 11. septembra sindroma, un lai pārietu uz eh, citu stadiju, uz citu situāciju mūsu likumdošanā. Un mēs esam izteikuši priekšlikumus, kas ir diezgan pieticīgi uh, bet eh, kas seko šai idejai. Bet jautājums, kas jāuzdod, bet tas jāuzdod visiem, visās valstīs, vai, lai nodrošinātu šo upura statusu, eh, vai ir eh, jāveido tā, tāds atsevišķs status, īpašs status, vai varbūt tomēr vajadzētu uh, piemērot jau tiesībās pastāvošos uh, principus, uh, pastāvošās normas jau pastāv šādas te normas, piemēram, advokāti un citi Eh, juristi eh, var jums pastāstīt, ka, piemēram, Francijā likumdošanā pastāv visi šie noteikumi un nav nekas jauns jāpieņēma attiecībā uz upuriem. Un mums vienkārši politiski ir jāatzīst, ka tur kaut kas ir vairāk jādara. Jā, nu, eh, mēs labprāt gribētu uh, šo uh, upura status noteikt. Uh, tas ir arī mūsu priekšlikumos, varat tos izlasīt. Bet uh, noslēgumā gribētu teikt, ka, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, lai mēs uh, strādātu ne tikai pie detaļām, bet arī ar augstu paceltu galvu, domājot par plašākām lietām, kā par mūsu demokrātiju. Merci beaucoup. Liels paldies, Žak eh, Tobon, par eh, šo te laiku, ko veltījāt mums, par eh, jūsu drosmi un priekšlikumiem, par to, ka uzņematies šo atbildību. Un kolēģi jau zina, ka mm, viņš runāja daudz par Francijas piemēru, un tas bija skaidrs. Uh, bet tas eh, interesē arī eh, mūs, un mūsu darbā tas ir nozīmīgi. Un eh, tāpēc arī ir šī īpašā izmeklēšanas komiteja, lai uh, mēģinātu tieši uh, atgūties, atteikties no uh, šīs rīcības un atgūt atkal tādu eiropeisku nostāju uh, Eh, neskatoties uz eh, dažādām eh, juridiskām problēmām, funkciju nodalījumu un tā tālāk. Un tā tad ir šī, tā jau ir šī ideja, kā iet uz priekšu. Un atbildēji ir jābūt Eiropas līmeņa saskaņotai atbildēji jāsāk ar uh, labāko praksi un uh, jāatrod tāda līdzsvarot situācija. Jūsu teiktais, jūsu komentāri un atbildes uh, sniedza ieguldījumu mūsu darbā, un liels jums paldies par to, tiesības sarga kungs. Jā, un, protams, priekšsēdētājs kundze. Uh, Mēs esam jūsu rīcībā. Ja jums ir uh, vajadzīga informācija, kaut kādi dokumenti, mēs esam jūsu rīcībā. Vienalga vai ar komitejas uh, sekretariātu starpniecību vai personīgi. Ja nu es um, neminēju Murielu Korvaiku, um, Viņa uh, kādreiz strādāja pie mums, tagad strādā pie jums. Experience. Uh, Viņa tātad uh, ar šo ļoti labo pieredzi var dot savu ieguldījumu. Liels paldies un ir tiešām ļoti iespējams, ka kolēģi gribēs kaut ko uzzināt vēl vairāk. Šī bija ļoti svarīga sanāksme, un mēs ar prieku jūs uzņēmām. Paldies! Atgādināšu tikai kolēģiem, ka nākamā sanāksme notiks 22. janvārī pirmdien no 3. pēcpusdienā līdz 6.30 un arī otrdienas eh, rīta pusē. Visiem ļoti jauku vakaru. Uzredzēšanos!